Okay. We start our meeting. Good. Labrīt, sākam sēdi, sveicam mūsu komitejā Dirkānu. Viņš ģenerāldirektors sniegs mums prezentāciju par uh, budžeta izpildu 2009. gadā, kā arī par uh, summām kas ir izmaksāts galvenajām sadarbības e, programmām un tehniskās palīdzības programmām. Arī viņš skatīs jautājumu par N plus 2 noteikumu ieviešanu un uh, automātiskiem maksājumiem. Lūdzu, ģenerāldirektoru kungs, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, labrīt. Ir gods un prieks būt šodien jūsu priekšā šajā otrdienas rītā. Es ilgi domāju, kā man vajadzētu vislabākajā veidā sagatavot savu prezentāciju. Es, dom es eh, domāju par skaistiem eh, slaidiem ar daudziem skaitļiem, bet tad es beidzot izdomāju, ka varētu daudz interesantāk ar jums būt eh, diskusija par lieliem nozīmīgiem jautājumiem un skaitļiem, kas ir mūsu uh, redzes lokā un interešu krustpunktā, un arī pēc tam tos iekļaut uh, esošajā un perspektīvajā kontekstā. Un priekšsēdētāji, tāpēc tāpēc es gribētu piedāvāt to, lai mēs jums visiem sagatavotu detalizētu informācijas sarakstu, kur jūs redzat visus skaidrus detalizēti. Un lai tie jums ir jūsu priekšā, eh, tie jūsu mapēs, un šorīt jums nav tik daudz jādomā par eh, detaļām. Tāpēc mēs drīzumā izsūtīsim jums eh, informatīvu paziņojumu, kur jūs visus skaitļus redzēsiet. Protams, tā kā mēs eh, varam mazliet, bet tikai mazliet lepoties eh, par izpildi, kāda bija pagājušajā gadā, gan runājot, gan eh, saistību, gan maksājuma ap apropriācijām, mēs sasniedzām 99,9% budžetā un patiesībā runājot par maksājumiem, Mēs pat sasniedzām, eh, pārsniedzām šo skaitli. Paskaidrošu tagad mazliet cīkāk. Bija kopīgais maksājuma apjoms pagājušajā gadā, un šeit es eh, runāju ļoti stingrā sava kolēģa Lopes Diego kontrolē, kuru es jums eh, stādīšu priekšā, izmantojot šo gadījumu, kurš ir mūsu galvenais finanšu pārvaldnieks, un e, maksājuma kopsumma bija aptuveni 26,7 miljardi eiro, un no šiem 26,7 miljardiem eiro bija 18,3 miljardi reģionāliem fondiem un 7,1 miljards kohēzijas fondam. Kopīgi tas mums izveido ap 25,4 miljardi eiro. Tā tad 26,7 kopā, 25,4 reģionālajiem un kohēzijas fondam un pārējais ir mazākas summas solidaritātes fondiem, IPA, ESPA un pilotu projektiem un sagatavošanās darbībām. Tagad eh, sīkāk skatīsim šo summu 25. 5,4 miljonu summu reģionālajiem kohēzijas fondiem. Šie 25,4 eh, miljārdi eiro pārstāv vairāk nekā mēs bijām sakotnējuši paredzējuši eh, eh, tad, kad mēs domājam, un tad konkrēti tas ir ap 105% sākotnēji paredzētā, un mēs to varējām izmaksāt, jo mēs varējām uh, Eh, pārnest eh, summas no sociālā uz reģionālo fondu. Pateicoties šim pasākumam, mēs varējām izmantot visu summu 25,4 miljārdu eiro un šajā summā interesanti ir tas, ka 7 miljārdi vēl aizvien ir saistīti ar 2006. 2000. 2006. gadu periodu un 18,4 miljārdi ir saistīti ar 2007. 13. gadu periodu. Tas nozīmo, nozīmē e, divi, e, e, tas nozīmē jauno periodu. Un tagad skatīsim sīkāk šos 18,4 miljārdus. Eh, periodam 2007.13. gadam. Aptuveni 9 miljārdi bija avans maksājumi. Iespējams, jūs atcerēsieties, ka eh, atvest ceļošanās eh, paketes ietvaros 2008. gada beigām mēs lēmām par 6,25 miljardiem eiro visiem struktūru un kohēzijas fondiem 2009. gadā. Un 2009. gadā mums bija aptuveni 11,5 miljārdi eiro visiem struktūra fondiem un kohēzija fondiem, no kuriem reģionālās attīstības un kohēzijas fonds bija ap 9 miljārdi eiro. Last... Nozīmē, ka mums bija pagājušā gadā 9,5 4 miljārdi eiro svaigo maksājumu, no kuriem mēs saņēmām prasījumus no dalībvalstīm un kurus mēs varējam atmaksāt. Tā ir pirmā pazīme tam, ka šobrīd mums ir, eh, kas mums jānovēro mūsu skaitļos, runājot par ieviešanu uz vietām programmām 2007. un 2013. gadam. Un tas eh, kļūst vēl jo skaidrāks tad, kad mēs skatām uh, Eh, maksājumus un prasījumus pagājušā gada beigās, kurus mēs vairāk nebijām spējīgi atmaksāt, jo termiņi bija pārāk īsi pagājušā gada beigās un kur tiks atmaksāti šī gada sākumā. Tādējādi tas skar aptuveni 6,2 eh, miljārdus eiro. Pagājušajā gadā atrunājot par jauno periodu 9 miljārdu eiro avansi. 9,4 miljārdi eiro E, pras, atmaksāti prasījumi un vēl 6,2 e, miljārdi eiro pieprasīti pagājušajā gadā, bet atmaksāti šī gada sākumā. Atmaksājumi ir sākušies e, pa šo laiku. Un tagad ir ekonomiski runājot, kas aiz šiem skaitļiem slēpjas, ir svarīgi tas, ka tas tik tiešām norāda to, ka daudzos reģionos mums ir jādomā par e, programmu ieviešanu jaunajam periodam. Un priekšsēdētāji, ja jūs atļaujies, gribētu norādīt, ka zināmā mērā mēs e, bijām spējīgi pilnībā respektēt to eh, eh, līgumu, ko mēs bijām iestrādājuši atveseļošanās pak eh, paketē, kuram bija divas puses. Pirmā puse norādīja to, ka mēs veicam maksājumus avansu palīdzību, lai piešķirtu dalībvalstīm lielāku likviditāti. Uh, Un mēs no savas puses veicām aptauju, lai redzētu, vai šī likviditāte arī tiek izmantota no dalību valstu puses. Un jā, mēs varam sacīt 2009. gadā sa eh, saskaņā ar mūsu esošo informāciju, ka nauda ir tikusi izmantot galvenokārt diviem galvenajiem mērķiem, tātad e, priekšfinansējums un atsevišķos gadījumos kā līdz finansējuma eh, pieskaņošana sākotnējā periodā. Tie bija šie 9 miljārdi eiro reģionālajam un kohēzija fondam. Un tad mēs redzam, ka papildus šīm summām mums ir starpmaksājumi. Lai tos veiktu, ir jābūt rēķinam, kurš ir jāiesniedz, kurš ir jākontrolē, un uh, pēc tam eh, prasījums nonāk komisijā. Un mēs eh, redzējām praksē to, ka eh, tik tiešām tas sākās 2009. gada ot, otrajā pusē, runājot par periodu 2007. 13. gadam, un skaidrojums ir ļoti vienkāršs un formāls, jo Kas tad īsti notika? Iespējams, ka jūs atcerties, kā atvesļošanās paketes e, e, kontekstā mēs pagarinājām galīgos maksājumus, termi, galīgos termiņus maksājumiem per, par sešiem mēnešiem tam, kas attiecās e, uz periodu 2000, 2006. gadam līdz 2009. gada jūnijam. Un tādējādi lielākā daļa dalībvalsts, lielākā daļa reģionu izmanto šo iespēju, lai varētu maksimāli izmantot uh, tos līdzekļus, kas bija viņa rīcībā periodam no 2000. līdz 2006. gadam, un ielika visus resursus un kapacitāti šajā jomā. Un maksājumi 2007. 13. gadam tie palika atvilktnē, un, un eh, tad, kad tika pabeigts periods 2000, 2000 2006 gadam, tad mēs redzējām strauju pieaugumu pīķa veidā un kā tika pārcelta aktivitāte no iepriekšējā uz periodu 2007-2013 gadam, un tas notika gada laikā. Visi šie pūliņi un nācās pielikt citus pūliņus, lai varētu kontrolēt maksājumus e, saistībā ar atmaksājumu prasībām Eh, kas tiks saņemt komisijā. Tas bija mūsu pirmais līgums iek, piešķirt maksimālu likviditāti dalību valstīm ar avans maksājumiem. Un mūsu e, eh, līguma otrā puse bija tā, ka mēs mēģinājām diskutēt ar dalību valstīm, lai tās pārliecinātu uzsākt Eh, politikas ieviešanu uz vietas divu iemeslu pēc. Pirmais iemesls bija tas jau, ka mēs kavējamies, es domāju tā virspusēji runājot, mēs aptuveni pa vienu gadu kavējamies eh, attiecībā uz to, ko mēs būtu uzskatījuši par normālu, un otrais eh, kavējums vēl nozīmīgāks bija krīze, un mēs gribējām, lai pasākumi tiktu veikti uz vietām, lai varētu uh, ģenerēt pirmā etapa prasī, e, pieprasījumu un tad veikt investīcijas, par kurām mēs domājam, ka tās varētu būt noderīgas nākotnes tā saucamajām viedu investīcijām, kā mēs dažkārt tā saucam. E, tas notika e, lielā mērogā 2009. gada gaitā, bet jāatzīmē ir viens īpašs vai pat divi īpaši traucēkļi. Uh, Eh, viens no tiem bija pati krīze kā tāda, kura daudzās dalībvalstīs ir izraisījusi ievērojams budžeta problēmas un tādējādi problēmas atrast līdzfinansējumus eh, fondus eh, kohēzijas politikai izdevumiem. Un vairākas dalībvalstis ir ieņēmuši tādu pozīciju, ka mēs ietaupīsim maksimāli, bet pēd, pats pēd, eh, vismazāk mēs centīsimies ietaupīt struktūru kohēzijas politikā. Un eh, tas palīdzēja mums fondus nodarbināt. Taču tad bija vēl dažas dalībvalstis, kurās tik tiešām palika iespējas, ka krīze ir ļoti lielā mērā ietekmējis viņu kapacitāti līdzfinansēt mūsu fondus nacionāli. Un papildus pēdējā gada gaitā daudzas dalībvalsts var izmantot avans maksājumus, lai varētu nodrošināt nacionālo līdzfinansēju. Un otrais traucēklis, pilnīgi pretēji tam, ko mēs redzējām vienā vai divās valstīs, bija e, Eh, nacionālās eh, anticikliskās problēmas, jūs zināt. Daudz dalībvalstis bija sagatavojuši šādas nacionālas anticikliskas problēmas, kas pēkšņi noved pie situācijas, ka tie, kuriem vajadzēja investēt uz vietām, tika konfrontēti ar ļoti konkurētspējīgiem avotiem. Viens bija nacionālā programma un otrs bija komun... Eh, kopienas stratēģijas līdzekļi. Un tad iedomājieties, ka jūs esat pilsētas mērs un jūs saskatāt Eh, saskarties ar divām finansējuma iespējām. Jūs eh, skatāt, kura ir vieglāka, kas, eh, kuru ir vieglāk ieviest un ātrāk ieviest, un otrs punkts, ko jūs skatāties, ir Eh, kur finansējums ir pieejams uz īsāku un kur uz ilgāku per, eh, termiņu. Un abi argumenti nacionālās anticikla eh, programmās atbalstīja nacionālās programmas, un mēs dažās valstīs redzējām sava veida svārstīšanos uz, uz vietām, uh, un pozīcija, ka vai mēs nevaram pagaidīt ar struktūrālajiem maksājumiem no Eiropas fondiem un izmantot to naudu, kas mums ir vispirms. Taču neraugoties uz visiem šiem traucēkļiem, kuri beigu beigās izrādījās ne, mazāki no, nu, nozīmīgi faktori, tomēr mēs domājam, esam šobrīd pie tāda rezultāta, kāds tas ir atspoguļots izdevumu skaitļos nākamajam gadam ļoti labi. Un tagad no manas puses pēdējā piezīme. Es gribētu e, runāt par nākotni. 2010. gadā praktiski visas nacionālās anticikliskās programmas uh, tiks pabeigtas. Un tas nozīmē, ka sākot ar 2011. gadu mēs nevaram cerēt uz to, ka būs ļoti daudz nacionālās naudas pieejamas deficīta maksājumiem. Tas nozīmē, ka 2011. gadā un tālāk ir ļoti svarīgi, lai e, iespēja robežās Eiropas kopienas struktūra fondi nodrošina to, lai būtu minimālas investā, investīcijas, kas tiktu veiktas nepārtraukt uz vietām, un mēs to skatām arī kā savu uzdevumu. Mēs e, strādājam pie šiem jautājumiem, lai nodrošinātu to, ka nākamajā gadā ir pat vēl augstāks izdevuma līmenis investīcijām uz vietām ar struktūra fondiem Un mēs pēc pirmās diskusiju kārtas ar dalību valstīm, ar mūsu kolēģiem pārvaldības iestā, eh, lēmēja iestādēs, mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka mēs to varam nodrošināt. Un es esmu ļoti varbūt optimistisks un pilnīgs tiesības tādam būt gada sākumā, un ja ļoti optimistiski raugos, tad uz 2011. gadu es redzu, ka mēs varētu palielināt mūsu izdevumus par 25 līdz 30 procentiem. Un ja mums tas izdosies, tad tas varēs tik tiešām dot savu ietekmi. Mēs strādājam pie šiem jautājumiem maksimāli palīdzot eh, dalībvalstīm risināt viņu uh, problēmas un šeit es gribētu runāt optimistiskāks nekā es biju pirms pieciem mēnešiem. Period, invest, Un eh, runājot par eh, kontrolētu sistēmu ieviešanu, kas strādā no paša sākuma, mēs Tad, kad es pārskatu pēdējos mēnešus, mēs pakāpeniski, pakāpeniski jau sākam ievākt to, ko mēs esam sējuši iepriekš. Nākamnedēļ, tad nākamgad 2011. gadā mēs nāksim vēl ar stiprāku budžetu, lai varētu arī to palielināt vēl arī 12. gadā, un iespējams tad sasniegsim arī tādu kā kulminācijas uh, gadu arī reģionālajām politikas fondiem uh, eh, 13. gadā. Un pēc 13. gada perioda beigās uh, šis finansējums samazināsies. Ja mums tas izdosies, tad mums būs kaut kas, kas uh, turpinās darboties, strādāt. Un attiecībā uz kohēzijas politiku man ir jāteic, ka es personīgi priekšsēdētāju kungs esmu ļoti priecīgs par to, ka mums ir bijusi šī iespēja parādīt, ka, lai arī kohēzijas politika ir ilgtermiņa struktūrālā politika, un tādai tā ir jābūt un jāpaliek, uh, tomēr ir bijis arī iespējams uh, sadarbojoties reģioniem, dalībvalstīm un komisijai, izmantot uh, visu iespējamo šajā struktūrālajā politikā, lai īpašu akcentu š, uh, varētu arī uzlikt uz reģionālo politiku šajā krīzes laikā. Vēlreiz galvenie skaitļi maksājumi 2000. 9. gadā 26,7, IEDF kohēzijas politika 25,4, un no šiem 25,4 18,4 miljārdi 2007. un 2013. periodam, un no šiem 18,4 miljārdiem 9 miljārdi ir uh, maksājumi. Um, vidusposma maksājumi un vēl 6,2 miljārdi, arī kurus esam sākuši atmaksāt šī gada sākumā. Un 2010. gadā, paredzot arī izmaksas, un 11. gadā e, izmaksu palielinājums kas būs ļoti nepieciešams attīstot ekonomiku, kas būs nepieciešams arī, lai mēs būtu droši par to, mēs varētu arī ilgspējīgi izmantot budžetu un izmantot visus piemos līdzekļus. Lūk, tādi bija mani ievadvārdi, lai jums norādītu, kāds ir konteksts attiecībā uz detalizētiem skaitļiem. Vēlreiz priekšētāji kungs un būs liels prieks nosūtīt šo informāciju komitejas locekļiem vēlāk. Paldies! Liels paldies! ģenerāla direktora kungs par ļoti interesantu iemievadvārdiem prezentāciju. Un tagad uh, sāksim debatas. Krēls kundz lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies Anerkungs. Ļoti liels prieks uh, uzsākt šīs debatas, tās mums nav tik vienkāršas. Man ir viens konkrēts jautājums. Attiecībā uz šiem trim procentiem, deviņiem procentiem šis, šie, šie maksājumi. Uh, kas tiek sniegt arī vecajām dalību valstīm, jo reģionos tiek uzdots izvien vairāk šis jautājums. Būtu labs projekts eh, tieši pašpārvaldēm, īpaši recesijas laikā. Un arī Vācijas federālā valdība. Nēsam ieviesuši izmaiņas šajās operacionālajās programmās. Šie pasākumi tiek uzskatīti par liekiem. Nu, kā jūs uh, vērtēt situāciju. miljardi ir kohēzijas politikas rīcībā, tad es saprotu, ka šī nauda ir. Tad apmēram 50 miljardi, sept, apmēram septiņiem gadiem. Jūs sakat, ka 26 miljārdi ir paredzēti, tad varbūt es esmu kaut kur kļūdījies, jo manuprāt, tad kaut kas te trūkst skaitļos. Man arī īstenībā ir apmēram 50 miljārdi. Thank you, Director General. Paldies, ģenerāldirektorāta kungs. Paldies. Kas attiecas uz eh, mājokļu nozari Šeit mēs galvenokārt runājam par enerģijas efektivitātes jautājumiem šai nozarē. Eh, visai ierobežots ir šis uh, skaits, varam mēs esam daudz zemāk par 104%, kad bija paredzēti. Arī jaunajās dalību valstīs ir diskusijas, bet arī dažās vecajās dalību valstīs, piemēram, Francijā, ļoti ierobežotas izmaiņas ieviestas programmās, bet ļoti daudz dalību valstu tagad strādā, arī reģioni strādā pie programmu izmaiņām, modifikācijām. Bet neesmu pārliecināts, ka mēs ļoti ātri sasniegsim šo 4% līmeni, kādu esam noteikuši. Un tā kā ir bijis ļoti steidzams lūgum to darīt, tad, protams, uh, Tad, kad mums būs jau tāds konsolidētāks viedoklis par šo, tad arī mēs eh, vienkārši ziņkārs pēc veiksim tādu nelielu pētījumu par to, kas tiešām ir veikts dalību valstīs un kāda arī iemesla varbūt ir arī bijuši to nedarīt pēc tam, kad ir šie pasākumi darīt pieejami. Un eh, runāt par jaunajām dalību valstīm, vismaz interes un ieceras, eh, ko pauž Dažas vecās dalība valstis ir ja bijis visai īpaši nav liels aktivitātes. Attiecībā uz skaitļiem šeit nav nekāda aprēķina kļūdu. Kad es runāju par 26,7 miljārdiem, tad es runāju par kohēzijas fondu un reģionālu attīstības fondu, un nu, tad ir 50 miljārdi, un te, tur ir iekļauts arī sociālais fonds. Un, kā es teicu, mēs praktiski uh, esam iekavējuši par veselu gadu. Tagad 29-30%, kurus esam iztērējuši jaunajā periodā, tas ir ļoti maz. Pat budžeta iemeslu dēļ. Un tajā pat laikā arī ekonomisku apsvērumu dēļ Mums ir ļoti labi argumenti iemeslē, lai nodrošinātu, ka šī uh, pacelšanās arī turpinātos šajā periodā salīdzināja ar uh, tādu smagu, ar tādu uh, lēnu lidmašīnu, kas lēnām paceļās Boeing 747, kurš ļoti lēni paceļās, bet pēc tam ļoti ātri lido. Cerams, ka mēs tā arī pārvietosimies. Jā, es domāju, ka ļoti liela interese izmantot mūsu līdzekļus, kad es sakrojums dalībās, tas ir arī, tie ir arī reģioni. Liela interese izmantot mūsu finanšu līdzekļus, bet uh, mums ir arī problēmas. Mums ir kopā jāpārdomā ar kolēģiem un jums, ko mēs varam darīt ir šī pievienojumības problēma, jo vairākām dalību valstīm ir ļoti maz nacionālo līdzekļu, kāds viņai paredzēt savos, savā budžetā. Ko dalību valsts izmanto kopīgiem kohēzijas politikas mērķiem, bet tas, kas paliek pāri, kas viņiem būtu papildus, ir jādara. Ir vairākas valstis, kuras nonāk uh, problēmās, uh, protams, krīzes dēļ. Tas ir viens no tiem argumentiem, kurš pašlaik vēl, šī, šī situācija vēl nav akūta, bet mums par to ir jādomā, mums arī ir jāsagatavo sevi uh, par to, ka šis jautājums varētu kļūt aktuāls perioda beigās, kad mēs runāsim par uh, eh, šī papildinājumu kritēriju. Mums ir labi, lieliski budžeta iemesli, lai turpinātu darboties, bet mums ir arī lieliski ekonomiskie iemesli, lai būtu droši, ka investīcijas tiešām tiek īstenots. Liels paldies par atbildi. Godmeņa kungs, lūdzu. Thank you very much. Hāna. Paldies, Āner kungs. Esmu referents budžeta komitejā Koheizijas fondam, esmu sagatavojis arī jautājums komisijā, esmu pārliecināts, ka arī no budžeta komitejas nosūtīsim līdzīgs kāda ir arī reģionālajā komitejā. Situācija nav tik spīdoša. Ir trīs jautājumi no manas puses. Būtu labi, ja jūs varētu sniegt atbildi šodien, arī jūs varat atbildēt rakstveidā. Pirmais jautājums. Uh, 2000, 2006. Eh, periods, finanšu perspektīvu periods. Kā jūs minējat, jā, tas ir pagarināts reģionālajiem un sociālajiem fondam līdz pagājušā gada jūnijam. Termiņš, lai iesniegt nepieciešamos dokumentus atmaksai. Bet tas, ko es esmu ar saviem aprēķiniem redzējis. Es skatījos, kā situācija visās valstīs, un pirmā šī gada janvāra dati norāda uz to, ka, diemžēl, apmēram 1,9% no līdzekļiem nav izmantoti. Tas ir apmēram 4,5-4,4 miljārdi. Jo, ja dalība valsts līdz jūni, pagājušā gada jūnijam nav iesnieguši dokumentus, tad vairs nav iespēju veikt atmaksas. Jautājums ir ļoti nopietnas, jo šī nauda bija paredzēta budžetā, bet nav izmantota, līdz ar to nav nekāda iespēja pārnest šo naudu citiem fondiem, un jautājums ir, ko darīt ar šo naudu? Arī Levandovski kungam jāuzdod šis jautājums vai šī nauda ir izmantota citiem, vai, citām vajadzībām, globalizācijas solidaritātes fondām, vai nē? Kas notiek ar šo naudu? Jo tagad mēs raugāmies uz šīm perspektīvām un situācija nav labāka. Otrs jautājums. Ļoti labi saplānot uh, šī, šī nauda devītajam gadam, jā, bet raudzīsim, kādi tad ir dati. 1. janvārs 2010. gads visi fondi fondu izmantošanu, tā skaitā arī starpporu maksājumu un, adva, un priekšapmaksa, kuras atmaksā komisija visām valstīm 31% izpilde attiecībā uz maksājumu rādītāju. 44% no valstīm ir zem šīs uh, sliekšņa. Sliktākajās valstīs, sliktākās valstis ir 300% uh, sliktākā situācijā nekā labākās valstis. Tātad šīs atšķirības attiecībā uz līdzekļu izpildi ir ļoti liels atšķirības par reģionāliem fondiem runājot. I, uh, izpildi 29%, bet atšķirības starp uh, labāk labāko un sliktāko valsts attiecībos līdzekļu izpildi ir 400% un 48% ir zem šī vidējā sliekšņa. Un runājot par sociālo fondu, atšķirības starp labāko uh, valsti, kas izpilda pienākums un sliktāko ir 460 procenti. Tad tā ir kārtīgi liela atšķirība. Un jūs teicāt, kā problēma ir līdzfinansējums un um, budžeta problēma, bet ir ļoti vienkārši raudzīties sārakstus, vēl sārakstu, ka valsts, kuras nav izpildījušas šos pienākums, viņiem nav deficīta budžetā, viņiem nav budžeta problēmas. Līdz ar to ir citi iemesli, kādēļ šie pienākumi nav izpildīti un kādēļ nauda nav izmantot. Mums ir jāanalizē un jāraugās, kāda varētu būt pasākuma Būs tāda pati situācija kā 2000 un 2006. gada perspektīvā. Perspektīva beidz, bet nauda nav izmantota, vai, vai arī nauda jāatmaksā dalību valstīm, vai jāizmanto citām vajadzībām, un tas nav labs variants. Jo šis ir ļoti svarīgs struktūrāls instruments. Katrs zina, kā e, šī priekšapmaksas sistēma līdzfinansējuma un tam līdzīgi, un ja šī nauda tiek izmantot citām vajadzībām, globalizācijas fondam vai kam citam, tad eh, tā nav sistemātiska naudas izma izmantošana. Un jau, pēdējais jautājums par 2010. gadu. Tas nav varbūt reģionālā jautājums vai budžeta jautājums. Jūs teicāt, ka jūs izmantojat ļoti labi plānu, bet ja jūs, mēs raugāmies uz starp maksā, starpos maksājumu skaitļiem, tad mēs redzam, ka jūs varat atmaksāt 2027 valstīs no 55% nav līdzekļu attiecībās kohēzijas fondu un 37% no sociālā fonda. Tas nozīmē, ka 27 dienu laikā komisija izmaksāja šādu lielu naudu. Jautājums ir ļoti svarīgs. Vai arī jūs esat ap, saņēmuši dalībvalsts dokumentus un esat sagatavojuši, gaidījuši, kad visi dokumenti būs gatavi un tam līdzīgi, un tad izmaksājat naudu? Jā, tas ir labāk, bet ja dalībvalstis ir apkopojuši šo dokumentus mājās un tikai pēdējā brīdī ir pēc gada beigās jums ir iesnieguši šo dokumentu, lai jūs steidzam izmaksāt šo naudu, jums tas ir jāizdara, jo pretējā gadījumā jūs nevarēsiet izmantot šo plānu. Te tiešām ir svarīgs jautājums par kvalitāti par auditu jautājumiem un arī par uh, izmaksāju, uh, par maksājumu disciplīnu būtu ļoti svarīgi. Ja jūs nevarētu atbildēt šodien, tad atbildiet lūdzu rakstveidā. Šī informācija arī būs uh, eh, būdžeta ģenerāla direktorātam. Paldies! Liels paldies par šiem jautājumiem. Es sākšu ar pēdējo jautājumu. Es domāju, ka šajā jautājumā es varu nekavējoties sniegt atbildi. Patiesībā dalībvalstis samaksā, e, pā, samaksā tātad attiecīgi par šiem e, pieprasījumiem, kurus tās saņem kontrolē, un, tas, e, un tad tās apkopo visas šīs te prasības, kas nāk no pārvaldes iestādēm, un šo darbu paveic attiecīgi tās certificētās iestādes. Un tad, kad šī eh, certifikācija ir paveikta, tad dalībās parasti nosūta mums vairākus šos te maksājumus, virkni maksājumu, kas ir eh, apkopoti un kurus mēs attiecīgi vēlreiz pārbaudam. Uh, Un 27 dienu laikā, kurus jūs pieminējāt, mēs esam attiecīgi izskatījuši visus šos maksājumus. Pēc pirmās ātrās pārbaudas mēs nes, nes, nesaskatījām te nekādas eh, problēmas. Un, ja mums bija kādi papildus jautājumi, tad mēs neesam atmaksājuši šos pras, mēs neesam samaksājuši par šīm prasībām, un to darīsim 2010. gadā. Un šobrīd mēs eh, cenšamies eh, tikt galā ar šīm lietām, šīm gadījumiem kopā ar dalībvalstīm, lai eh, būtu skaidrs, ka tad, kad mēs maksājam šīs kompensācijas, tad vismaz dokumentāli, lai mums būtu dokumenti, lai mēs zinātu, ka viss ir pareizi un pēc tam mēs attiecīgi veicam parastās kontrols, kas notiek uz vietas un kuras veic auditori iestādes. Eh, jums taisnība, tad, kad mums šī te izpilda ir aptuveni 30%, tas ir vidējais rādītājs. Eh, tas nav rādītājs, ar kuru es lepojos. Mums ir viena gada aizkavēšanās. Mums būtu uh, jāsasniedz, protams, šobrīd vismaz augstāks rādītājs nekā 30%, un mēs ceram turpmāko gadu laikā darīt visu iespējamo, visus centienus no mūsu puses, lai eh, pasteiktos. Vēl bez eh, šiem centieniem, protams, mē, mums ļoti rūpīgi un ļoti eh, cieši kontaktējoties ar dalībvalstiem un reģioniem, uh, ir jāparaugās, kas notiek ar tām dalībvalstīm, kur šis te izpildes rādītājs ir ļoti zems, kā jūs minējāt. Un ir daudzi gadījumi, kuros mēs jau esam sākuši kontaktēties, jo 2009. gadā mēs jau piefiksējām, ka šajos reģionos un valstīs viss palēninās, un bieži vien tas viss ir gluži vienkārši institucionāli iemeslu dēļ. Uh, tāpēc, kad ir notikušas eh, valdības maiņas vai ir nākušas pie, pie vāra citi ministri, citi ģenerālsekretāri. Un, protams, tas aizņem zinām laiku, un bieži vien pāris mēnešu laika tiek zaudēt šādā veidā. Bet tas nav vienīgais, un mums katrā atsevišķā gadījumā ir jāparaugās, kāds ir problēmas un kāpēc šis izpildes rādītājs ir tik zems, un ko mēs varētu darīt, lai izpildes rādītāju paaugstinātu arī tajās valstīs, kuras uh, kavējas un atpaliek no pārējām. Dažos gadījumos tas ir vairāk nekā tikai kapacitātes jautājums. Bieži vien tas ir arī politiskais jautājums, un arī par to mums ir jārunā kas attiecas uz 1,9%, eh, šī nauda ir gluži vienkārši pataupīta. Tātad eh, attiecībā uz šiem 4,4 miljardiem eh, Komisija ir samaksājusi 95% un komisija nevar maksāt uh, vairāk, kamēr mēs neesam sasnieguši šo rādītāju. Tātad tīri praktiski visām programmām, kuras jau ir sasniegušas 99%, šī summa ir iesaldēta līdz brīdim, kad mēs saņemsim visus noslēdzušos dokumentus. Pēc tam šī summa tātad tiks izsniegta tad, kad komisija būs izpētījusi uh, galīgo izpildes uh, ziņojumu, kad tā būs sazinājusies ar attiecību attiecīgo iestādi, un ir pilnīgi normāli, ka šajā brīdī šī summa ir iesādēta, tā nav izpildīta, tā nav izmaksāta, jo tā tiks izmaksāta tikai tad, ka mēs saņemsim noslēdzošos dokumentus, un kad komisija būs tos novērtējusi un pārbaudījusi, vai skaitļi ir pareizi. Tātad šī situācija ir pavisam normāla. Tas ir noticis arī iepriekšējos periodos, un šīs summas tiks izmaksātas tikai tad, kad tiks saņemti noslēdzošie dokumenti. Šajā kontekstā es gribētu pieminēt, ka mēs jau esam saņēmuši eh, no dažām dalībvalstīm noslēdzošos dokumentus. Patiesībā eh, mēs to. Eh, mēs jau noslēdzām šos gadījumus iepriekšējā gadā un izmaksājām šo summu. Tātad tas ir tikai normāli un eh, šī te reāla bilance tiks izmaksāta pēc noslēguma. Paldies! Yes, yes, yes, please. But this is very serious. Bet tas ir pavisam nopietni. Es norā, nerunāju par šiem 99% izpildes rādītāju. Pēdējos procentus komisija samaksās, protams, tad, kad eh, valstis iesniegs eh, galīgos ziņojums. Tas man ir skaidrs, bet tad, kad jūs pakla, paskatāties uz izpildi eh, reģionālas attīstības un sociālajiem fondam attiecībā uz 1. janvāru šajā gadā, var redzēt, ka pusgadu pēc termiņa izpilde nav 99% tie ir 92-93%, un šī atšķirība tā tad ir 3%, un es nezinu, kā šos 3% varētu izpildīt. Jo, ja mēs neesam gatavi iesniegt dokumentus, ja mēs nebijām ies, gatavi iesniegt šo naudu, šos dokumentus jūnijā, tad šo naudu nevar tik vienk vienkārši paņemt. Es nerunāju par šiem te 95%. Summa bija 16 miljārdi pagājušā gada beigās. Ir skaidrs, ka uh, šie te 5% eh, tiks izmaksāti, bet attiecībā uz šiem diviem fondiem, kas ir slēgti, joprojām ir nauda, kas saskaņā ar maniem aprēķiniem ir apmēram 4 miljārdi, kurus nevar izmaksāt, tāpēc, ka izpilda līdz termiņam nebija 95%. Tāda ir man, tāds ir mans jautājums. Paldies. Uh, Labi. Nu, tad mēģināsim skaidrīt, skaidrot situāciju. 95% ir skaidrs. Viss mēs izmaksājam līdz 95%, mēs paturam 5% uz slēgšanu, un tad, kad slēgšana ir pabeigta, tad šie 5% tiek atbrīvot. Ja pēc tam paliek vēl nauda, kura netiek iztērēta, tad šī nauda eh, tiek vai ietaupīta vai zaudēta šī nauda, netiek eh, atkal no jauna izmantot vai pārinjicēta citās programmās. Un mums ir jāredz eh, no otras puses, vai jums ir investīcija programmas, kuras pārsniedz septiņu gadu periodu, un es domāju, pilnīgi neizbēgam jūs nonākt pie tā, ka vienmēr ir projekti, kuri. Uh, nefunkcionē, vienmēr ir projekti, kuri nedarbojas, un ja mēs nonākam pie 99 izpildes procentiem beigās, tad personīgi es eh, neuzskatu to par tik sliktu rādītāju, bet, protams, mēs sniegsim rakstisku atbildi par šiem jautājumiem. Un vēlreiz e, gribu norādīt, jums ir pilnīgi taisnība, mēs darīsim visu, ko mēs varam, lai nodrošinātu to, ka jaunajā periodā 2007.13. gadam nauda tiktu iztērēta, maksimāli labi iztērēta, un lai mums tā, tagad, periodu sākumā, e, kad mēs atklājam problēmas, kādas konkrētas tās ir jārisina. Paldies, e, Šrēders kundze. Jums kārta. Paldies, priekšsādātāji. Man ir divi jautājumi. E, pirmkārt, sveicam jūs mūsu vidū. Un tagad gribu sacīt, ka ir ļoti svarīgi, ka jūs mums stāstat par notikuma attīstību pēdējo gadu gaitā Bet vispirms man ir jautājums par e, ieviešanu. E, runājot par šīm lielajām naudas summām, e, kas tiek, kas šeit ir uz spēles un kas ir dažkārt jāievieš ļoti ātri, kā notiek kvalitātes kontrole? ir ļoti svarīgi, lai mēs to ņemtu vērā, vai tās būtu, lai tās būtu noturīgas, ilglaicīgas investīcijas un lai tās palēdzētu reģioniem un to attīstībai un nevis, eh, nevis, nevis kāpēc pieciem gadiem uzņēmums pazūd un eh, vai tiek organizēts konkursu piedāvājums un neviens nereaģē. Es domāju, ka eh, tas ar to visu mēs esam saskārušies. Kāda ir nekavējošā kontrole, ko jūs varat īstenot? Un kādi ir kritēriji naudas piešķiršanai un, un, un ilglaicīgumam. Otrais jautājums attiecās uz nākotni. Vakar Spānijas prezidentūra mums uh, uh, norādīja, mums stāstīja, ka būs augsts līmeņa sapulce, uh, kuru komisija ir organizējusi par kohēzijas politikas nākotni. Vai jūs varētu pastāstīt, kas notika šajā augsts līmeņa sanāksmē? Paldies! Paldies! Vispirms jautājums par kvalitātes kontroli šīm naudas summām. Ir trīs kontrols tipi, kas ir praktiski nekavējoši, un tad ir vairākas kontrols, kas ilgst vairāk. Tīri nekavējoši ir pienākums pārvaldes lēmējiestādēm. iestādēm Pirms tam man jāsaka vēl viens teikums. E, Pārvalda menedžmenta sistēmā mēs izšķiram divu tipu produktus, projektus. Ierastos ierindas projektus, kas ir e, projekti zem 25-50 e, miljoniem eiro un lielie projekti. Runājot par lielajiem projektiem. Tad, kad tie ir jāprezentē komisijā, tie tiek skatīti gan, gan no komisijas dienestu puses, gan attiec, attiecībā uz to atbilstību eh, kopienas likumdošanai, kas attiec liku, apkārtējo vidi, uz eh, iepirkumiem. Tālāk citi jautājumi, kas ir menedžmenta lēmēja iestādes rokās kopā ar reģionu struktūrām. Šeit mums ir tās kontrolas, ko jāīsteno menedžmenta lēmēji iestādēm un var tikt nosūtīti prasījumi Eiropas komisija, lai pārbaudītu, vai menedžmenta lēmēja iestāde ir veikusi savu darbu, un mēs saņemam audita ziņojumus no neatkarīgām audita organizācijām dalībvalstīs, kurām ir jāveic revīzija dažādos projektos, jāauditē tie, un e, e, tam ir jābūt visam pieejamam, tad, kad mēs lemjam par maksājumu. Un pēc tam mums ir vairāk auditi, kurus sveicam mēs paši, un revīzija palāca auditi. Nu, šajos gadījumos mēs sekojam atbilstībai. Mēs eh, pagaidām nesekojam tam, eh, kāds ir šim projektam sniegums uz vietas. Uh, Un eh, tādējādi es to, tur, to tālāk saistīšu ar augsta līmeņa e, tikšanās grupu, kas notika vakar. Vakar tāda notika, un mēs eh, ik vienā gadījumā sniegsim detalizētu prezentāciju. Vispirms Katarina Matanova, kura vadīja šo grupu, uzstāsies jūsu priekšā. Vakar bija divas sanāksmes daļas. Pirmajā daļā bija vairāk vispārīgas diskusijas par. Uh, Eiropa 2020 darba kārtību, kuru per, priekšsēdētājs Barroso prezentēja dalībvalstu kolēģiem, un diskusija bija par to, cik tālu mēs varam nodrošināt to, ka nākotnes uh, ietvars kohēzijas po politikai saskana ar šo mērķi un kādas uh, elastīgumā rezerves mums ir jāatstāj dalībvalstīm, lai varētu reaģēt ne tikai kopīgajiem mērķiem, bet arī atbildēt uz konkrētajām e, problēmām uz vietām. Tāpēc mums šī problēma tika apspriesta. Tomēr nebija budžeta secinājumi. Tad vakar notika Eh, nodarbinātības un lauksainiecības ģenerāla direktorātu kolēģu prezentācijas, eh, kurās mēs varējām uzklausīt kolēģu redzējumus viņu politikās, kas, manuprāt, ir cieši savstarpēji saistīti un saistīti ar mūsu reģionālo politiku. Tur mēs uzklausījām vispārīgākas prezentācijas un šeit mums varbūt jāskata vairāk detaļās jautājums, lai mēs saprastu, e, kas tad konkrēti bija cerēts. Un tāpat arī vakar pēcpusdienā notika diskusija kopā ar dalībvalstu kolēģiem par to, kā mēs varam ieviest labāku izvērtējumu, sniegumu izvērtējumu mūsu politikai jau periodu laikā, lai e, e, tās nebūtu tikai uh, um, eh, izvērtējuma līmenis pēc vairākiem gadiem, bet lai mēs varētu jau saulaicīgi sekot projektu kvalitātei, ko tad šie projekti īsti dod ekonomikas attīstības, eh, vides aizsardzības un vides akī Eiropas Savienībā ziņā. Tādējādi šie ir jautājumi, Eh, kur mums bija viedokļa apmaiņa vakar, un tas turpinās mums būt eh, diskusija eh, temats par, nu, par darbības mehānismu, kā mēs varam nodrošināt to, lai projekti, kur tiek īstenot uz vietām, un it īpaši tie projekti, par kuriem mums nav tiešu zināšanu, tātad ne lielākie projekti, e, par to, kas notiek uz vietām, lai tas notiktu apmierinošā līmenī. Un ir arī vairākas idejas, kas izriet no diskusijas e, līdz šim brīdim, kuras es gribētu pārbaudīt ar saviem kolēģiem, bet ar jūsu atļauju es gribētu atgriezties pie šī jautājuma vēlāk, jo jūs jo pats jautājums pēc būtības ir tāds, kā var darbības periodā nodrošināt to, ka īstenotā kvalitāte ir apmierinoša. Pagaidām mēs no, novērtējam pēc perioda beigām un tad sakām, jā, bija labi, nebija labi, bija apmierinoši, neapmierinoši, bet uh, E, tomēr mums vajadzētu rīkoties tā, lai mēs šo izvērtēšanu varētu veikt paša perioda laikā, un mums ir jāturpina strādāt pie šī jautājuma. Paldies, e, O, Virti kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divas piezīmes un divi jautājumi. Pirmā piezīme attiecas uz. E, Konstants Klērs jautājumi ir skaidrs pilnīgi visiem, kur strādā reģioniem kā ir jādomā par efektivitāti. Un vai mēs mainām noteikumus programmēšanas periodu laikā, un iesākumā mums ir jāsniedz skaidri e, noteikumi, un pēc tam e, mēs vidū, programmas vidū nevaram mainīt noteikumus. Un tad, un tad, kad ir jau nauda jāsiem, tad nevienam, nav, neviens nav tik drosmīgs, lai e, programmu izmainītu. Tālāk nauda ir jāiztērē, dažādi iesaistīti spēlētāji gaida šo naudu un vienīgais jautājums šeit rodas tāds, vai mēs, kur mēs atradīsim papildu finansējumu energoefektivitātiem ēkām. Bet šobrīd lemenīta operācijas programma politiski tas ir ļoti grūti. Mēs to zinām eh, strādājot uz vietām, jo mēs tiekamies ar cilvēkiem. Uh, Bet eh, no, no, kuri, no kurienes tad mēs varam ņemt šo naudu? Tālāk operācija programmas nākotnē. Vai tām ir jābūt atvērtākām, vai elastīgākām, vai eh, jāskata no cita viedokļa, no, no revīzijas viedokļa. Taču mēs esam tā aburtajā logā. Tas ir kā dalītais menedžments Un jautājums ir par to, kāpēc komisija nedara neko, ja dalībvalstis eh, ne, neapgūst līdzekļus, netērē naudu. Varbūt komisijai ir jāpār, jāpārdomā vienkārši sava loma. Vai nu ir uzraudzītājs, un, eh, un ar to nodarbojas dalībvalsts, vai arī komisija ir jābūt uz vietas, bet ar vairāk kompetencēm, jo vai nu tā ir Eiropas Savienības investīcija un atsevišķas eh, valstis tiek vainots par to, ka tās neapgūst līdzekļus. Un pēdējais jautājums par pagātni runājot. Pirms pieciem gadiem mēs mēģinājām piedāvāt eh, no jauna izmantot neizmanto naudu eh, kohēzijas politikā, ko mēs saucam par reciklēšanu, kas tika pilnībā noraidīts. To noraidīja visi padome, pat komisija, kas nebija gatava to darīt. Šī reciklēšanas metoda tika pilnīgi noraidīta. Un, uh, ne tāpēc, ka mums būtu pretrunas, bet es domāju, ka 1,5% salīdzinājumā ar Eiropas Savienības pagātni ir, ir tomēr jau krietni lieli panākumi. Agrāk uh, situācija bija sliktāka. Un ir, kas domāju, ka šajā komitejā būs uh, būs tomēr jāstrādā pamatīgi un varbūt ir nākotne nākt ar, pie mums ar konkrētiem skaitļiem, jo mēs vienkārši nevaram visu paturēt prātā. Un tagad divi jautājumi. Viens būtu vispārīgāks. Kā jūs domājat, finanšu eh, krīze, vai tā palīdz kohēzijas politikai vai nē? Šis ir ļoti svarīgs jautājums, jo jūs minējāt, ka dalībvalsts izmanto savus instrumentus. Tagad mēs visi zinām, ka tas ir iespējams, iespējams izmantot ne tikai Eiropas, bet arī nacionālo naudu. Uh, E, protams, publiskie iepirkumi tas nebūs iespējams nākotnē, bet e, tomēr šī ir jauna situācija. Kohēzijas politikas reforma e, tiks analizēta finanšu krīzes kontekstā un iespējamās alternatīvas meklētas, tāpēc mans jautājums ir ļoti vispārīgs. Bet mums ir jāapzinās arī tas, ko mēs varēsim izmainīt un kāda metode tiks izmantot dalībvalstīs tā saucamajai vieglākai naudai salīdzinām ar Eiropas naudu. Un pēdējais nauda, jautājums attiecas uz budžetu. Ja mums ir bijušas problēmas šodien, mums ir jābalso budžets 10, 11, 12, 13. Mums būs, protams, kolēģiem budžetā, daži strādā budžeta komitejā. Mums ir tendences eh, samazināt naudu budžetā, jo, ja nauda nav izmantota, nākamajā gadā mums nav nepieciešams tik daudz naudas eh, šajā gadījumā kohēzija politikai. E, ko Dēgā Rēgio domā piedāvāt budžeta ziņā, budžeta skaitļiem, jo ja mēs samazinām skaitļus, tad kā mēs varam plānot kohēzijas politiku, lai tā būtu tikpat plaša kā šobrīd vai pat vēl plašāka. Paldies! Paldies, Ānerkungs, lūdzu atbild. Liels paldies! Sākšu ar jautājumu par budžetu. Ir divas lietas Pirmkārt, raudzīsim 10., 11., 12., 13. gada budžetu. Šeit mūsu plāns un prognozes, bet tas ir tāds uh, plānotas prognozes, jo tas atkarīgs arī no mūsu aktivitātēm. Esam paredzējuši turpināt, palielināt budžetu līdz 13. Uh, gadā sasniedzam augstāko punktu, bet mums ir jāorganizē tas tādā veidā, lai 13. gadā, kur sasniegsim uh, augstāko punktu, mums nevajadzētu būt uh, augstākiem par finanšu ietvaru griestiem. Mums ir jāsastrādājas ar reģioniem un dalību valstīm, lai pārliecinātos par to, ka uh, viņi dara visu nepieciešamo jau tagad, 10. un 11. gados, lai uh, projekti uh, tiktu īstenoti un lai būtu šī projektu organizācija un arī, lai 11. gadā, kā es teicu, mēs tagad strādājam pie šiem jautājumiem un runājam par 25-30% palielinājumu un arī 12. gadā ir un 13. Eh, gadā ir paredzēta palielinājuma pēc tam. Uh, 13. gads būs arī augstākais punkts, jo būs n plus 2 un n plus 3, kas eh, nāks no jaunajām dalību valstīm, un pēc 13. gada iespējams būs neliels palēninājums. Salīdzinot ar visu periodu, ja mēs nepaliekam šī augstākajā līmenī, tas ir, nu to mēs redzēsim Bet nu, ideja tāda, lai mēs varētu izveidot šo budžetu profilu, mums ir nepieciešams investīcijas uz vietas, reģionos. Un tad ir vēl viens jautājums. Es nezinu, man ir tāds iespējas, ka krīze varētu būt visai pozitīva kohēzijas politikai. Nevis tādēļ, ka kohēzijas politika būtu antikrīzes politika. Mēs melotu, ja mēs tā teiktu tā ir ilgtermiņa struktūrālā politika, un tas, manuprāt, ko mēs varējām parādīt līdzšinējās debatēs. Ja ir mēne, ja ir brīži, kad ir notiek šādas negaidītas krīzes, tad šajā politikā ir pietiekami liela elastība, lai nevis mainītu politiku, bet lai mēs varētu dažiem manevrēt ar akcentiem. Un tas ir sasniegts devītajā gadā. Un vēl viena lieta, kas padarīja šo politiku ļoti svarīgu pēc desmitā gada, ir vienkārši tas, ka lielākā daļa dalību valstu kapacitāte vēl vairāk eh, veikt šo deficīta um, um, maksājums, tas ir ierobežots, jo naudas vairs nav. Un tad mēs varam izmantot šo septiņu gadu drošību, ka nauda būs pieejama un tā būs pieejama daudzām valstīm. Ļoti svarīgs pamats, uz kā atbalstīties, un ļoti arī tipiski tas, ka finanšu ministri e, arī strādā, lai nauda, kas viņiem ir nepieciešama struktūrālajiem fondiem, joprojām būtu pieejama valstīs. Uh, jo struktūrālie fondi ir ļoti svarīgs eh, mudinājums, lai varētu veikt investīcijas. Un tad ir vēl viens punkts, tā kā šeit mēs runājam par investīcijām, kuras mēs vēlamies orientēt uz nākotni. Šīs investīcijas arī pilnībā saskan ar mūsu noteiktajiem mērķiem lai uzlabotu konkurētspēju, piemēroties klimata izmaiņām, uh, veicināt tā saucamo zaļo ekonomiku, un tieši šo mēs arī uzsvērsim tuvāko gadu laikā. Mūsu iecer šogad ir nāk lajā ar diviem paziņojumiem. Viens paziņojums būs par ilgtspējību un kohēzijas politiku Un otrs paziņojums vēlreiz mēs runāsim par inovācijām un konkurētspēju un sākni ar koheizijas politiku, lai mēs arī parādītu, kā tad ir paraugu praksi Eiropas Savienībā un iedvesmoties no tās. Un tas ir vēl viens svarīgs uh, aspekts, mēs redzām aizvien vairāk reģionu dalībvalstu, kur sagatavo sevi, lai varētu um, grozīt savas programmas. Uh, Mēs norādījām pagājušajā gadā vairākām dalību valstīm un reģionām, lūdzu, negroziet savus programmas, jo jūs vēl zaudēsiet sešus mēnešus, kamēr jūs grozīsiet savus programmas, īstenojiet šīs programmas tagad, un tad pēc tam jau mēs redzēsim, kā krīze attīstās un raudzīsim, vai nepieciešama kādas izmaiņas programmā. Un tagad vairākas vēstules saņemam, kur cilvēki lūdz komisija varētu piekrist programmu izmaiņām, mēs, protams, esam ļoti atvērti. Un tad skatīsim, vai šīs programma izmaiņa ietvaros ir veikts pareizās izmaiņas enerģētikas um, virzienā, inovācijas virzienā. Vai arī uzsverot vairāk zāļu ekonomiku un ieteikumu padomu, kādus mēs sniedzam dalību valstīm reģionam, mēs iesim šajā virzienā, bet vēlreiz mums ir arī jāatzīst tās ar visiem mūsu brīnišķīgajiem mērķiem. Mums ir arī jāatzīst, ka var būt ļoti specifiskas problēmas un vietas, ar kurām mums jāstrādā un kā mēs nevaram īstenot labu reģionālo attīstību, ja mēs neatrisinām šīs atsevišķas problēmas. Tātad mums reģionos ir jāparedz arī elastība. Mēs nevaram tikai uzrunāt simtprocentīgi par inovācijām, bet arī ir citi punkti, kur ir aktuāli. Mums ir jāparedz, manuprāt, reģioniem elastība. Bet par to noteikti mēs arī diskutēsim ar man turpmāko komisāru. Paldies! Pirms dodu Nistorojam, dodu vārdu informēju jūs, ka manā sarakstā ir četri cilvēki, kur vēlas izteikties. Mums ir laiks līdz 10.30. Aicinu visus izteikties pēc iespējas lakoniskāk. Vanīs Telroikungs, vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, izpildīšu jūs lūgumu. Uzdošu divus jautājumus. Viens jautājums, viens ieteikums. Jautājums par mūsu satraukumiem attiecībā uz vidas termiņu pārskatu. Jūs informējat mums par skaitļiem, par situāciju. Tāpat laikā process turpinās. Un darbs notiek pie šī vidas termiņa pārskata. Mūsu debatēs Mēs runājam par tādu pseido vidustermiņu pārskatu, kur patiesībā netiek veikta analīze. Nu, tur tik teikts, nu, labi, jūs varat atrisināt problēmas, bet tad jums jāņem nauda no vienas kategorijas, tā jāpērnas uz citu kategoriju, un tādēļ mēs atrisinām problēmas. Tad jūs mums informējāt par šo, bet kā jūs, reģiona ģenerāla direktorāts, piedalāties šajā procesā? Un mans ieteikums būtu arī tāds, ka Vajadzētu uzklausīt, vajadzētu organizēt nopietnu uzklausīšanu par kohēzijas politikas nozīmību šajos gados, arī uzklausot debatas. Un to varētu apkopot, apvienot ar uh, sānāksmu ar nacionālajiem parlamentiem. Nevajadzētu tikai parlamentā par to runāt, bet arī uh, runāt ar tiem, kuri arī nacionālajos parlamentos strādā pie šīs ilgtermiņa kohēzijas politikas, apvienojot mūsu daudzlīmeņu pieeju. Jautājums. Kā notiek šis process? Lūdzu, informējiet arī mums par to, lai nebūtu nākotnē vairs nekādu pārsteigumu. Un otra lieta, vai jūs arī piekristu tam, lai mēs apkopotu šos uh, procesus attiecībā uz jau ieplānotajām parlamenta aktivitātēm? Paldies, paldies. Yes, uh, uh, as as the first... Jā, attiecībā uz pirmo jautājumu. Komisijā šobrīd diskusijas norit par Eiropa 2020 dokumenti. Mums ir konsultācija, mums bija konsultācija process, un šajā konsultācija procesā bija ļoti uh, spēcīga līdzdalība, un es personīgi priecājos par to, ka lielākā grupa, kas piedalījās konsultācijās, bija reģioni un reģionālās asociācijas. ģenerāla direktorajāta kolēģi aicināja mūs palīdzēt, paraugoties uz šiem te dokumentiem, kurus mēs saņēmām no reģioniem. Un man jāsaka, ka no reģioniem vispirms jau nāca signāls par to, ka ir jāuzsver reģionu loma kā attīstības virzītājspēku loma valstīs un no viņu eh, teiktā izrietēja arī, ka kohēzijas politika ir lielisks instruments, lielisks instruments, kā transponēt eh, prioritārās schēmas un mērķus, kas ir šajā dokumentā Eiropa 2020. Man šķiet, ka šīs konsultācijas šobrīd eh, tiek izpētīts, tāpat ir saņemta arī informācija no dažādām iesaistītajām pusēm, arī no uzņēmumiem. Un es uh, domāju, ka kolēģi ģenerāla direktorātā šobrīd cenšas apkopot šos dokumentus. Un es domāju, ka komisija, jaunā komisija, tiklīdz tā būs eh, stājusies pie darba, pavisam ātri eh, pieņem šo dokumentu. Tas nozīmē, ka martā šis dokuments Eiropa 2020 būs pieņemts, un tad tas būs tāds kā atsaucas dokuments um, arī darbām pie kohēzijas politikas. Tālāk, kas attiec uz um, budžeta pārskatīšanu kā tādu, man jāsaka, ka es joprojām um, gaidu, ka varētu parādīties dokuments aptuveni vasaras brīvdienās. Bet šobrīd, palūkojoties uz darba grafiku, varbūt, ka nākamgad mēs pavisam drīz būsim nonākuši tādā situācijā, kur bez visām šīm te budžeta pārdomām mums būs jānāk klajā ar konkrētiem skaitļiem un konkrētiem priekšlikumiem par to, ko mēs vēlamies paveikt um, politikas jomā. Un kā mans uh, potenciālais uh, kolēģis Hārnkungs uh, uzklausīšanā minēja, šī vispārējā kohēzijas uh, politikas uh, arhitektūra, ja būs būve, pie tās noteikti ir jāstrādā, un mēs arī paši no savas puses pie tā strādājam. Mēs sadarbojamies ar kolēģiem no budžeta ģenerāldirektorāta, strādājot pie jaunā finanšu ietvara. Un mēs ļoti cieši sadarbojamies arī ar kolēģiem par šo te pārvaldības jautājumu, pārvaldības aspektiem saistībā ar Eiropu 2020. Mūsu nostāja šajā jomā ir pavisam skaidra. Ir skaidrs arī tas, ka be, beig beigās eh, to piedāvās komisāra kolēģija un iespējams, ka tiks īstenot tāda sava veida arbitrāža šajā līmenī. Vienlaikus mēs turpinām strādāt kopā ar dalībvalstu pārstāvjiem un reģionu pārstāvjiem augsta darba grupā. Ar reģioniem mēs e, sadarbojoties izmantojam jau īpaši e, infrastruktūras, lai apspriestu konkrētus jautājumus ar reģionu pārstāvjiem. Mans priekšlikums priekšsēdētāja kungs būtu, bet to noteikti piedāvās arī e, nākamais komisārs, būtu, ka tad, kad viņš ieradīsies runāt par šo te e, programmu, viņš to pateiktu, bet es no savas puses gribētu teikt, ka, manuprāt, būtu ļoti vērtīgi. Vispirms jau cieši kontaktēties ar jums un varbūt papildus vēl. Mums varētu būt neliela uh, darba grupa, kas varētu strādāt pie vairākiem jautājumiem, bet tas noteikti ir punkts, kas būtu jāizlem jums pašiem uh, komitejā. Mēs no savas puses esam atvērti un esam gatavi sagatavot arī visu veidu tehnisko informāciju un sniegt jums analīžu rezultātus. Un es domāju, ka mēs pavisam drīz pievērsīsimies pavisam konkrētiem aspektiem, kas saistīti ar nākotnes darbu. Es gribētu lūgt uh, nedaudz izpratnes no jūsu puses. Uh, Mēs esam atradušies diezgan sarežģītā situācijā, kur uh, viens pēc otram tā stājušies uh, trīs komisāri. Viens no viņiem um, šobrīd strādā kopā ar mums un pavisam drīz pie darba ķerpsies jaunais komisārs. Un, protams, ka mans uzdevums, tad, kad es runāšu ar Hānu kungu, mans uzdevums ir panākt to, lai viņš arī pieņemtu savu viedokli par šī, šīs politikas nākotni, un viņš noteikti būs atbildīgais komisārs turpmāko piecu gadu laikā. Un tas ir pavisam normāli, ka viņam ir savs vārds sakāms par to, kādām būtu jābūt nākotnes perspektīvām. Bet es esmu pārliecināts, ka viņš ar prieku ieradīsies arī šeit pie jums un apspriedīs ar jums šos punktus. un ka viņš turpinās strādāt pie konkrētākiem politikas aspektiem, kas ir tikpat svarīgi kā visa kopējā uzbūve, kā arī šie te, um, konkrētie aspekti, kas saistīti ar politikas īstenošanu. Un, protams, ka mēs ar prieku būsim jūsu rīcībā un apspriedīsim ar jums šos jautājumus. Paldies! Lielas paldies par ļoti interesantiem jautājumiem, kurus jūs uzsverāt. Tagad vārds nākamajam runātājam. Tērēr kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Ārns kungs minēja par 2009. gadu ziņojumu Un es gribētu pieminēt arī e, šo te punktu, kur pieminēja Godmeņa kungs. 2009. gads ir īpašs gads, jo e, tajā mūs skāra ekonomiskā un finanšu krīze. Un ir vairāki punkti, kas vēl būtu nedaudz jāskaidro. Mums ir ilgtermiņa perspektīva, tas ir ļoti labi. Bet kādi ir pašreiz, kāds ir pašreizējais konteksts, ekonomiskais konteksts? Um, politika īpaši nedarbojas. Un šobrīd mums gribētu zināt, uh, ko tieši mēs varam, kādā veidā mēs varam izmantot uh, šo te ekonomikas politiku. Mums būtu jācenšas panākt to, lai valstu iespējas tiktu izmantotas labāk, tāpēc, lai tā vietā, lai palīdzētu uh, tām valstīm, kuras ir finansiāli vājāks, mēs uh, aktīvi veidot jaunas darba vietas un nodrošināt finanšu stabilitāti, pirms mēs varam um, atkal panākt um, ienākumu pieaugumu. Un šobrīd mums būtu jādomā par to, ka mēs varbūt varētu um, apsvērt citas iespējas, nevis izmantot līdzfinansējumu. Šo diskusiju sākumā mēs cerējām, ka finanšu krīze pavisam drīz beigsies, bet tā tas diemžēl nav, un, un mums tomēr ir jāpatur šī te līdzfinansējuma iespēja, jo, jo tādā gadījumā mums ir zinām garantija, ka šīs investīcijas nav veltīgas. Ja mēs saskaramies ar īstermiņu problēmām saistībā ar līdzfinansējumu, tad mums un dalībvalstīm ir jādiskutē par to, vai būtu iespējams piešķirt kredītiespējas dalībvalstīm, kuras vēlas to izmantot. Es nebūtu neesmu par to, ka mums nākotnē būtu jāatsakās no līdzfinansējuma ilgākā laika termiņā, ja mēs vēlamies atrisināt eh, finanšu un ekonomisko krīzi, mums ir jārīkojas šobrīd. Tāpēc es gribētu zināt, vai jums ir eh, kāds viedoklis par to, kā dalībvalstis, kas eh, pieprasa šo līdzfinansējumu, varētu to saņemt uz sešiem vai sešiem mēnešiem vai gadu, jo tad mēs varētu šos fondus izmantot pavisam ātri, jo stabilitāte mums ir nepieciešama šobrīd un nevis pēc vairākiem gadiem. Paldies! Paldies par šo jautājumu! Ir divi veidi iespējas, ja līdzekļi, kur jau šobrīd ir pieejami. Vispirms jau tie ir avans maksājumi. Tos var izmantot kā uh, operacionālo fondu, operacionālos līdzekļus, kas var tam tikt izmantot. Protams, ka, kā jau es teicu, daudz dalībvalsts 2009. gadā izmantoja šos līdzekļus tieši šim nolūkam. Uh, vismaz saskaņā ar šo te pavisam ātru aptāju, kur mēs veicām reģionos un dalību valstīs. Otra iespēja ir IAB kredīt dalību valstīm. Eiropas investīcija bankas uh, līdzekļi, kurus uh, e, dalībvalsts jau ir izmantojušas, tā ir diezgan pievilcīga iespēja, kas sniedz iespēju iegūt šos līdzekļus, vienlaiks patrot kā partneru e, struktūra fondus, kas ir ļoti stabils un drošs partneris šajā kontekstā. Tas darbojas un to var izmantot. Es domāju, ka ja mēs paraugamies kopumā uz šiem tevāns maksājumiem un kredīt iespējām, tad jāsaka, es neesmu saņēmis nevienu vēstuli, kurā būtu norādīts, ka ir kādi īpaši trūkumi. Es esmu pats nosūtījis vairākas vēstules, kurās paudu eh, savas bažas um, par avans maksājumu izmantošanu, bet šīs procedūras joprojām tiek izskatītas. Bet kopumā es varu teikt, ka nav saņemts nekādas sūdzības šajā jomā. Un, kā jūs teicāt, principā, protams, mēs nevaram iedomāties, ka struktūra fonda varētu tikt izmantot bez līdzfinansējuma. Un tas noteikti ir princips, kas eh, tiks paturēts spēkā arī turpmāk distancējoties no visām pārdomām par cikliskajām izmaiņām, un tas tiks izmantots arī nākamajā programmācijas posmā. Lielas paldies! Tagad vārds Dēlī kundzei, un pēc tam vārds tik dos vēl vienai kolēģei. Direktor kungs, labdien! Es gribētu runāt par to pašu, ko jau minēja mans kolēģis. Šobrīd, pirms brīža jūs minējāt Francijas piemēru, bet es gribētu atgādināt, ka uh, Iemesli, kāpēc eh, Francija izmanto 4% mājokļu atjaunošanai, ir tāpēc, ka pārvaldības iestādes nav pieprasījušas programmu, operacionālo programmu izmaiņas, un profesionālās organizācijas, kas nodarbojas ar mājokļu jautājumiem, eh, mobilizē savus spēkus, lai izmantot šos līdzekļus, un arī tāpēc, ka FEDER līdzekļiem tika pievienoti arī eh, nacionālajie pasākumi. Tāpēc man rodas jautājums, kāpēc komisija neuzsāk um, nekavējošas pasākumas, proti aicināt dalībvalsts atklāt šīs operacionālās programmas un izmantot līdzekļus, kas ir pieejami līdz 2013. gadam. Tādējādi Vācija un arī citas valsts varētu arī izmantot šos līdzekļus. Kāpēc šobrīd jūs nesniedzat šādu te vienkāršu eh, tehnisku padomu, lai dalībvalsts varētu izmantot šos līdzekļus? Thank you very much, Mr. Anner. Alors, as... Liels paldies, Anerkungs, lūdzu. Paldies, kas attiecas uz šo ieteikumu. Protams. Vispirms jāsaka, ka jā, tiesa, 2009. gadā mēs nedaudz kavējāmies un neaicinājām dalībvalsts un reģionus uzsākt šīs programmas. Kāpēc? Tāpēc, kā dalībvalstīs un reģionos ir zinām tendence, proti, tad, kad mēs atveram programmu vai eh, grozam kādu programmu, tad drīzāk ir jāgaida un jāpa, jāpagaida, kamēr šīs te pārmaiņas paiet, un pēc tam uh, turpmākais darbs norit balstoties uz šīm pārmaiņām. Uh, Mēs uzskatījām, ka šajos te ārkārtas gadījumos 2009. gadās bija svarīgi panākt to, lai programmas, kas tika apstiprināts, tiktu uzsākts, lai to īstenošana tiktu uzsākt. Nu, es domāju, ka lielākajā daļā valstu, tā skaitā arī eh, Francijā, ir notikusi veiksmīga īstenošana. Šobrīd mēs pietuvojamies starposmam, struktūrālajiem fondiem, un mēs redzam, ka arvien vairāk reģionu nāk klajā ar prasību um, grozīt programmas, un tad, kad mēs runājam ar reģioniem, mēs, protams, pievēršam viņu uzmanību uz šo iespēju, un mēs viņiem iesakām to izmantot. Vēl jau vairāk tāpēc, ka daudzos gadījumos reģioni var izmantot vēlējās arī izmantot citus investīcijas, kuras gal galā nav uh, izdevies piesaistīt, jo īpaši investīcijas uzņēmumos. Jā, tātad mēs iesakām izmantot šos līdzekļus, bet iemesls, kāpēc dalībvalstis um, šo iespēju izmanto pavisam atšķirīgi. Es domāju, ka galvenais iemesls tam ir tāpēc, ka lielākajā daļā dalībvalstu, jo īpaši eh, veco dalībvalstu, jau ir nacionālās sistēmas, kas lieliski darbojas, un uh, viņas apgalvo, ka viņam nav nepieciešams izmantot uh, kopienas fondus šajā jomā. Uh, Francija ir viens no piemēriem, kur uh, šis, šī te interese ir daudz lielāka. Tātad, protams, mēs vēršam dalībvalstu un reģionu uzmanību uz šo iespēju, bet Mēs neuzspiežam. Mēs katrā ziņā nedodam nekādas instrukcijas eh, par to, ka jums būtu jādara tā vai citādi. Es domāju, ka tas tomēr ir partnerības jautājums. Tātad iespēja, kas ir pieejama, ir diezgan pievilcīga. Tā ir jo īpaši pievilcīga tādā gadījumā, ja dalībās saskars ar uh, Um, problēmām, kuras izraizīs krīze, un nav iespējams izmantot fondus tā, kā tas bija sākotnēji paredzēts. Un šobrīd mēs um, nonākam tādā fāzē, kurā tiks uh, vairāk veikts izmaiņas programmās, un pie tā mēs šobrīd strādājam. Vai bija vēl kāds jautājums? Nē, šķiet, ka ne. Thank you very much indeed, and I'd like to give the floor to Madame Brianna. Paldies, un tagad es dodu vārdu Eh, Bjānkundzei. Paldies, priekšsēdētāji ģenerāldirektoru kungs. Esiet sveicināti mūsu komitejā un divas nelielas pārdomas, runājot par valstu sniegumu attiecībā uz Eiropas struktūra fondu izmantojumu. Mēs varētu tīri nacionālā, no nacionāla viedokļa savstarpēji runāt par šiem jautājumiem un. Uh, e, Euh, je m'explique, une région qui consomme pas très bien. Savstarpēji izmantot šos fondus pats, eh, lai varētu pārcelt uz to reģionu, kurā šie līdzekļi tiek izmantot labāk vai kurā pietrūkst līdzekļu. Tas vienlaicīgi gan uzlabotu sniegumu attiecībā uz eh, struktūru fondu iztērēšanu, un arī tas eh, palīdzētu reģioniem, eh, kuri mazāk izmanto šo politiku un izcelt vairāk tos, kur to izmanto efektīvākā veidā. Pirmais priekšlikums no manas puses, mēs par to esam jau runājuši, bet es gribētu dzirdēt jūs domas. Tālāk otrais punkts, mazliet precīzāks Eiropas parlaments pirms kāda laika, varbūt pirms gada, komisijai lūdz pārdomāt pār iniciatīvu, e, ko mēs devējam par vietējo ievēlēto amatpersonu Erasmusu. Un e, pamatdoma bija at, e, iepazīties ar, ar citām praksēm citās valstīs, un bija paredzēta arī zināms sadaļa budžetā 2009 2009. gadam. Kas ar to, to notika beigās? Vai šis projekts tika īstenots? Francijā mēs saņēmām pieteikumus no vēlētājiem amatpersonām pašvaldībām un pašvaldībās, un ko es varētu atbildēt šajā sakarā. Paldies, paldies, Ārerkungs, lūdzu, jums kārt atbildēji. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Par pirmo jautājumu runājot. Manuprāt, ikvienas pārdomas šajā virzienā e, ir e, pelnījušas uzmanību un ir jāīsteno. Manuprāt, e, es nerunāju par situāciju N plus 2. 2009. gada beigās mums bija relatīvi maz problēma ar N plus 2, bet šīs problēmas e, e, koncentrējās uz vienu, e, uz divām valstīm, uz Spāniju, uz Itāliju, kur mēs procedūru sākam šobrīd, bet 2007. gadam bija komisijas priekšlikums iesniegts uz galda, kurš mēģina uh, apvienot 2007. un 2008. gadu, un de facto tas nozīmē 2007. E, n plus 3 un n plus 4. Manuprāt, šeit ir vairāku veidu pārdomas attiecībā uz e, nākamajām programmas e, paudzēm. Vai nu mēs veidojam elastīgumu pēc jūsu piedāvātā tipa, mēs mazliet nacionalizējam, uh, Eh, finansējums, vai nu mēs esam ar ļoti radikālu pieju, un mēs eh, skatām jautājumu, vai nevajadzētu turpināt vispārīgā veidā pārveidot N plus 2 par N plus 3, vai arī pēdējais risinājums, vai nevajadzētu pirmo gadu, divu, trīs gadu laikā N plus 3 programma N plus 2 vietā, lai dotu iespēju uzsākt, kur mēs zinām, ka tas darbosies ļoti lēni, lai dotu mazliet vairāk laika. Vai arī mēs ar šiem eh, draudiem eh, mēģinam, mm, mēģinam stimulēt mazliet fondu izmantojumu dalību valstu līmenī. Šis ir jautājums, kas ir jāapspriež, un tā ir patiesa politiska izvēle, jo pilnīgi skaidri runājot, uh, N plus 2 nav ar nekādu zinātnisku bāzi, kas mums apliecinātu un pierādītu, ka tas ir vislabākais risinājums. Tāpat arī ir jāņem vērā tas, ka ir eh, skaidri jānodala N plus 2 eh, ir daudz eh, grūtāks teritoriālās sadarbības programmām, kur ir vairākas valstis Eh, pārobežu ar dažādām administratīvām kultūrām, kas ir iesaistītas, nekā tajos gadījumos, kad ir tā saucamās mainstream programmas. Un tur atkal ir savas atšķirības. Uh, E, šis punkts pilnīgi noteikti būs mūsu dienkā, dienas kārtībā nākotnē, un jūsu, e, jūsu ieteikums ir viena no alternatīvām. Tālāk vietējo vēlēto amatpersonu Erasmus, varbūt Juans Danko jums varēs pastāstīt cīkāk, bet es zinu, ka e, mums ir uzsākts pētījums šajā sakarā un es ļoti lielā mērā atbalstīju šo pasākumu sākumā. Eh, taču man vēlāk bija jāapzinās eh, tas, ka ir ārkārtīgi daudz tīri tehnisku problēmu un grūtību mūsu administrēšanas sistēmā komisijā, lai varētu šo sistēmu padarīt pār elastīgu. Vēlreiz gribu norādīt to, ka tā nav slikta, nē, pilnīgi otrā. Tā ir laba ideja, tā liek, taču tā liek pārdomāt mūsu sistēmu, mēs pie tā strādājam, un es e, tiešām, lai jums norādītu, cik tālu mēs esam pavirzējušies, tomēr es e, gribētu jums to atbildēt rakstveidā, bet visu pilotprojektu un sagatavošanas darbību vidū tā tīri tehniski runājot. Šis bija viss grūtākais jautājums tehniski, jo administratīvi mēs nesam gatavi un mums nav struktūras, kādas ir eh, universitāšu Erasmus programmai. Taču ideja ir pati par sevi ir laba un tā būtu jāturpina. Paldies, turpina priekšsēdētājs par sniegtajiem datiem, par diskusiju, un mēs sagaidām, uz, sad, sagaidām sadarbību ar jums, lai mēs varētu šo diskusiju turpināt. Paldies! Paldies! Un tas bija liels prieks uzstāties jūsu priekšā šodien. Dārgie kolēģi, mēs pārējām pie darba kārtības. Nākamā punkta Orēniča kungs ir kopā ar mums, un es eh, dodu Olēniča kungam vārdu. Mums būs pirmā viedokļa apmaiņa par eh, ziņojumu, ko gatavo Olēniča kungs par Baltijas jūras stratēģiju un makroreģionu lomu nākotnes kohēzijas politikā. Mēs šodien nekādu lēmumu nepieņemam, tā ir pirmā viedokļa apmaiņa, un Olēniča kungs vārds tiek dots jums. Paldies, eh, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es ar prieku jums prezentēju darba eh, dokumentu Eiropas uh, Baltijas jūras reģionam e, un par makro reģionu lomu nākotnes kohēzijas politikā. E, Baltijas e, jūras politika ir pirmā veida priekšlikums makro reģioniem, un šī doma ir jāskat kā pilotu projekts Un secinājumi, kas izriet gan no šīs stratēģijas piemērošanas un īstenošanas, eh, šajā sakarā mums ir jāveido jauna stratēģija makroreģioniem Eiropas Savienībā. Šī stratēģija pēc eh, konsultācijām ar dalībvalstīm un arī pēc eh, akadēmiskas uzņēmējdarbības NVO vīdē notikušajām, eh, notik, notikušajām diskusijām, es domāju, ka šis ir viens no pirmajiem panākumiem, kad mēs esam varējuši iegūt tik daudz atbalsta šim projektam. Eh, Stratēģija balstās uz četriem pilāriem, kuras mērķis ir kopienas programma un valstu uh, politika efektīvāk īstenošana. Tie ir vidas aizsardzība, reģiona labklājības attīstība, reģiona pieejamības un pievilcības attīstība un drošības un aizsardzības nodrošināšana reģionā. Papildus šiem četriem pilāriem mums ir vēl citi pamati sociāli, ekonomiski, inovatīvi, kas būtu īstenojami. Stratēģija makro reģioniem šajā sakarā mēs varētu nodrošināt e, pilsoņu un teritoriju integrāciju. Galvenais, e, e, galvenais stratēģijā bija gan iniciatīvas Eiropas Savienībā, gan tiešā sadarbība ar dalībvalstīm reģionā, Baltijas jūras reģionā. Nākotnē būs jādomā par stratēģijām makroreģioniem ar kopīgiem mērķiem, un pēc šo mērķu sasniegšanas būs jāapstiprina e, projekti un finanšu plāns e, šo projektu īstenošanai. Tālāk nākamais solis ir koordinācijas, darbību koordinācija visās teritorijās, kas gribētu īstenot šo stratēģiju. E, papildus arī šie mērķi ir jāizteno ar Eh, kohēzijas politikas eh, palīdzību un nākotne jāba visos šajos uzdevumos ir jābalstās uz stratēģijām, piemēram, šeit es atsaucos uz eh, kopējo lauksaimniecības, eh, zvejniecības politiku, rūpniecību, kā arī eh, izpētes un attīstības darbu. Tiek domāts par sadarbības paplašināšanu ar kaimiņu valstīm, kas neietilpst Eiropas Savienībā, bet kuru teritorijas varētu tikt iekļautas Eh, šajā makroreģionu zonā vai ko tieši ietekmētu šis makroreģions vai kuras tieši varētu ietekmēt šo makroreģionu. Un stratēģija ir dalība valstu rokās, taču to koordinē Eiropas komisija. Un es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to faktu, ka šobrīd Eiropas komisijas rīcībā nav nepieciešamo ne cilvēku, ne finanšu resursu, lai varētu uzņemties šīs stratēģijas realizāciju, un būtu īpaši svarīgi, lai ziņojumā, kas ir paredzēts 2011. gadam, jau tiktu definētas tās grūtības un trūkumi, kas, ar kuriem mēs saskaramies, lai polijas prezidentūras gaitā varētu ieviest e, grozījumus un uzlabojumus un tādējādi dot jaunu impulsu šai stākotnes stratēģijai. E, kādi tad ir izaicinājumi, kas, sas, kas, ar kuriem mēs saskaramies šīs stratēģijas sakarā? Pirmkārt, mums ir jāskata dažādās ekonomiskās un sociālās sistēmas un arī e, jāskata, e, kāda ir situācija attīstības valstīs, piemēram, situācija piemēram, situācija Skandināvijas valstīs un pēc tam situācija tajās valstīs, kas, kur attīstības līmenis ir mazāks un kādā veidā tās eh, tiktu ietekmētas no šādām stratēģijām, kā tas ietekmē to izglītības un, un eh, citu līmeni. Šie ir jautājumi, par kuriem mums ir jādomā nākotnē. Tāpat arī mums ir jāmēģina uzlabot mobilitāte, jo mēs redzam, ka šajos re reģionos mēs novērojam iedzīvotāju novecošanu. Vēl no viena no prioritātēm ir ekonomikas attīstība un ir būtiski jautājumi nākotnē, kas attiecas uz stratēģijas budžetu un finansējumu. Kā jūs sacīju, Baltijas jūras stratēģija parādījās izpildot pašreizējo Eiropas Savienības budžetu, taču neņemot vērā atsevišķu budžetu šai saķēri eh, stratēģijai. Varētu pastāvēt uh, E, bāžas par e, to, ka nākotnē šāda stratēģija pastāv. Mums ir jādomā par neatkarīgu budžetu gan, lai varētu koordinēt darbības, gan arī, lai varētu īstenot e, kopējos part, partnerattiecības makroreģionu ietvaros. Šie ir jautājumi, kuri pagaidām vēl nav atbildēti. Vēl viens izaicinājums, kas ir ļoti svarīgs, ir saistīts ar šīs stratēģijas īstenošanu kas eh, nav skatīts šajā dokumentā, ir eh, jautājums, kas notiktu ar transportu, upju transportu, jūras un arī eh, dzelzceļa un autotransportu makroreģionos. Vēl viens jautājums ir skatīt energo enerģētikas aspektus. Ziemeļu gāzes vats nedrīkst tik skatīts kā kaut kas hipotētisks, bet gan elements, kura pastāvēšana ir pilnīgi reāla. Pretējā gadījumā mums ir jāuzdod sev jautājums arī, kā tas ietekmēs visus, visus eh, jautājumus tīri ek, ekonomiski reģionā, tāpat kā tas ietekmēs drošību reģionā, kādas problēmas varētu rasties saistībā ar E, transportu vai e, kāda ir piekļuve ostām. No enerģētiskā viedokļa var izmantot arī Baltijas jūru e, visiem atjaunīgo enerģiju projektiem. Pastāvētu iespēja, piemēram, šajā gadījumā veidot eh, vēja parkus visā Baltijas jūras reģionā, kā arī projektus, lai uh, ražotu biomasu un tās pārveidošanu enerģijā. Vēl viens aspekts ir makro reģionu Eh, makro reģiona apjoms ir jābūt skaidri noteiktām robežām, vai arī šeit vajadzētu eh, runāt par, eh, par lielāku elastīgumu robežu noteikšanā, jo tad, kad mēs runājam par kādu reģionu, tad mēs varam varbūt noteikt mazliet augstākas prasības visā, kas attiec, teiksim, uz apkārtējo vīdi, vai to mēs attiecam, attiecinām tikai uz konkrēto reģionu, vai arī uz kaimiņu reģioniem, piemēram, šobrīd runājot par vidas aizsardzības jautājumiem visā Baltijas jūras reģionā, vai mums ir jāņem vērā visas valstis un visas zonas, kuras mēs ņemam vērā runājot par Baltijas eh, jūru Eh, kas var būt makro reģionā, bet nebūtu Eiropas Savienības dalība valstis. Tāpat arī mums ir jādomā par to, kā mēs e, skatām šo Baltijas jūras stratēģiju, lai noteikti jaunas projekts un jaunas stratēģijas. Pagājušā nedēļā Eiropas eh, parlaments pieņēma rezolūciju par makrostratēģiju Donavas reģionam, un mums ir jādomā par to, kā mēs varētu uh, izmantot e, šos notikumus, ir tīpaši veidojot jaunas kohēzijas politikas šajā sakarā. Paldies! Pašlaik divi cilvēki vēlas izteikties. Sēlēr, kungs lūdzu, pirmais. Paldies! Paldies arī referentam. Paldies, ka esat mums iesnieguši šo ziņojumu, darba dokumentu un par skaidrojumu, manuprāt, šīs ir ļoti labs pamats turpmākām parlamentu darbam. Visi šie jautājumi, kuri saistīti ar Baltijas jūras reģionu stratēģiju, ļoti labi atrunāt šajā dokumentā Baltijas jūra. Savu laika arī bija daļa no uh, tās Austrum Eiropas, kur šķīra dzelzs priekškars. No vienas puses cilvēki dzīvoja demokrātijā, otrā pusē cilvēki dzīvoja diktatūru vadīti. Bet nu, tas viss ir pagātnē, jāteic visai nesenā pagātnē, un tagad jāraugās nākotnē. Nākotnē. Eiropas Savienībai paplašinoties uz austrumu ziemeļiem, Baltijas reģionu. Baltijas jūra ir tagad kļūst par Eiropas Savienības iekš zemes jūru, kas eh, vieno tautas, kuras, dāla, kuras ir šies Baltijas jūras krastos. Tas ir izaicinājums gan runāt par ekonomiku, transportu, vīdas jautājumiem, sociāliem un tā tālāk. Referents jau ir uzsv uzsvērs vairāk šīs izaicinājums. Baltijas jūras stratēģija cilvēku ļoti daudz sagaida no šīs stratēģijas. Komisija, parlaments arī ir daudz strādājuši pie šiem jautājumiem, sastrādājis arī reģionu pārstāvjiem, kur ir iesaistīti piedalās dažādās konferencēs un tam līdzīgi, lai varētu mm, Baltijas jūras reģionu labāk attīstīt. Olīniča kungs jau minēja, ka Baltijas jūras stratēģija ir jāuztver kā makro reģions reģionu politikā. Donavas reģions un citi. Un ja mēs vēlamies runāt par kohēzijas politikas nākotni, tad šāda veida jautājumi ir jāskat diskusijā. Baltijas jūras stratēģija nav tikai kas tāds, kas ir vidustermiņā jāskata, bet tas ir ilgtermiņa projekts, ņemot vērā, kāds ir problēmas, kuras ir saistīts ar šo reģionu. Dalību valstīm, ar, protams, ir jānorāda labā griba un pilnībā jāiesaistās Baltijas jūras stratēģijā. Arī Vācijas federālā valdība pieņēma lēmumu aicināt, Vācijas parlaments aicina Vācijas valdību būt aktīviem šīs stratēģijas izstrādā. Oļieņičaks, Aņēņča kungs vairākas jautājumas jau atrunāja, un es dažus no tiem minēšu sad, vispirms sadarbība ar trešajām valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalība valsts. Tas ir noteikti jāņem vērā. Baltijas jūras stratēģijai būs jēga tikai tad, ja kādā brīdī mēs arī iesaistām pilnībā Krieviju šai stratēģijā. Pat ja mēs zinām, ka ir ļoti daudz problēmas ticībā uz Baltijas jūru. Tas nav iz, neizriet tieši no Baltijas, bet uh, vairāk no kaimiņu valstīm. Mēs tiksimies arī Don, ar Donavas reģionu pārstāvjiem šeit kā daļa no parlamenta. Ne, no, mēs tiksimies ar Dūmas pārstāvi, Krievijas parlamenta pārstāvjiem. Uh, Un noteikti runāsim par šiem jautājumiem. Un arī finanšu jautājumi jāatrunā. Vairāki projekti, kur ir jau at, arī izstrādāti atzīvēt šo attīstības stratēģiju. Un būs ļoti grūti paredzēt papildus finansējumu šai stratēģijai. Bet mums jānorāda skaidri, ka mērķi šīs stratēģijas mērķi, tiem noteikti būs ietekmi uz šī reģiona valstīm. Un tam ir jābūt galvenajam punktam, un arī esmu priecīgs par to, ka referents arī runāja par to, ka stratēģijai nevajadzētu būt vienkārši kā kādai deklarācijai, paziņojumam, bet šai stratēģijai jānovad pie konkrētiem rezultātiem. Esmu arī pateicīgs un priecīgs ka eh, šis Nord Stream eh, gāzes vats arī par to tiek runāt ļoti realistiski. Bieži vien runājot par Baltijas jūras stratēģiju, tūlīt pat uh, tiek runāts par šo ziemeļu gāzes vadu. Manuprāt, Baltijas jūras stratēģija ir daudz plašāka nekā, un tā neaprobežojas tikai un vienīgi ar šo gāzes vadu jautājums par ziemeļu gāzes vedu un kā to var arī padarīt par pozitīvu lietu reģionam. Tas nav, protams, tikai divpusējs jautājums, bet arī tas ir aktuāls visam reģionam un arī visai Eiropas Savienībai. Par to ir jādiskutē. Nākamais jautājums. Makro reģioni, operacionālie reģioni. Tos veido vairāk reģionu, lai varētu labāk, efektīvāk īstenot kohēzijas politiku. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, kas arī ir uh, jāapspriež. Un tad mēs arī, es tiešām sagaidu un arī rēķinos ar, varat uh, rēķināties ar man sadarbību. Lielas paldies, Celēr uh, kungs, par šo visaptverošo paziņojumu. Olbrikti kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Esmu gan skeptiskāk noskaņots, debatējot par Donavas reģionu. Šajā kontekstā jautājums Orleņičaka kungam. Vajadzētu būt tā kā bešķiņ striktākam un raudzīties, kādas varētu būt atbildes uz jautājumiem problēmām. Nav jau nekādu šaubu par to, ka ir nepieciešams eh, e, ris, mm, rast tādus globālākus risinājums. Nu, runājot par mm, stratēģiem, tas ir Baltijas jūras, Donavas vai Vidusjūras stratēģijas, Jāatceras, ka šeit mēs runājam par Eiropas Savienības stratēģiju, ka pilās visas 27 dalību valstis, kuras eh, atbalsta Baltijas jūras reģionu un eh, tas pats attiecas arī uz Donavas reģionu. Jautājums, ka kādi ir Eiropas Savienības mērķi 2020 kontekstā? Baltijas jūras reģionam vienkārši, lai stratēģija būtu skaista un efektīvi strādāt, tas nav mērķis, tas ir skaidrs. Vai vienkārši mēs šeit aprakstam daudz uh, pusējas attiecības šo reģi, šīm reģionu valstīm, kuras tikai simboliski tiks atbalstīts. Tas pats attiec arī uz Donavas reģionu, kad mēs sakām, nu tās ir brīnišķīgs skaists reģions. Uh, un tas aprobežojas tikai ar sadarbību starp valstīm šajā reģionā, bet kāda ir Eiropas Savienības loma, kāda ir visdalība valsts loma? Šeit Donavas stratēģijā ir visai ierobežot šī Eiropas Savienības loma. Eiropas Savienība var atbalstīt, bet pati tā nevar izsvarāt savu stratēģiju, runājot par metodēm. pateicoties arī bijušai komisārei, ja mēs tuvināmies makro reģioniem, mums ir jāmaina maksājuma filozofija dalību valstu līmenī. Dalību valstis var sniegt savu ieguldījumu makro reģioniem finansiāli, bet, ja tās to nedara, tad stratēģija nebūs veiksmīga. Mums ir jāuz, jāpredz arī eh, par budžeta līnijas, bet uh, dalībvalstīm ir attiebijas pozīcijas. Arī komisāri, kad mēs runājam par šo papildus budžetu pozīciju, viņi neatbalstīja to. Viņi neatbalstīja šo papildus budžeta pozīciju. Tad vai nu mēs mainām pieeju no nacionālā finansējuma kur mēs finansētu šos makro reģionu aktivitātes, vai arī mēs pārredzam kādas papildu risinājumus. Yeah. Vai arī tad mēs iekļaujam trešajā mērķī Baltijas ir eh, stratēģija, bet tad tas nebūs 1-2%, bet tam ir jābūt ar 510%. Citos vārdos runājot. Oleniča kungs runā par ļoti tādiem delikātiem, jutīgiem aspektiem, jo šeit jau runā tikai par kohēzijas stratēģiju, bet par visām politikām, kuras iekļaujas kohēzijā. Tas attiecas visā politikā, ne tikai uz kohēzijas politiku. Tādējādi nu, es iesaku iesaku atbildēt jautājumu, vai mēs gribam grozīt kohēzijas politiku saistībā ar Baltijas jūru vai nē. Un ja mēs negrozam to, tad uh, Baltijas jūras stratēģija vai Donās stratēģija būs tikai simboliska. Tad sadarbības uh, stratēģija starp reģionu dalību valstīm. Tas arī viss. Mēs arī plenārsēdē dzirdējām, ka daudz deputāti sagaida lielāku finansējumu. Bet, ja mēs gribam tiešām šos projektus padarīt politiski pievilcīgus, bet neparedzam metodoloģiju un praktisko orientāciju kohēzijas politikā, ja mēs nemainām šo pieeju, mēs nedabūsim nepieciešamošos izmēģinājumu pilotu projekts, kā tie nepieciešam. Nevienu jau nevar izslēgt no šīm politikām. Mums ir jāparedz Baltijas jūras, Donavas, vidusjūras stratēģijas. Ja mēs izveidojam tiešām ļoti labi risinājumu, tas tāpat kā Lisabonas stratēģija tai ir jābūt Eiropas Savienības stratēģijai ar skatu uz Baltiku, Baltiju. Un piekrīt arī Alēņčakumam, ka vairāk Baltijas jūras e, jautājumi, tur Eiropas Savienībai vairs nav teikšana, piemēram, šis gāzes vats. Mums ir jā, tiešām Eiropas Savienībā ir jāatrod uh, laba pieeja Baltijas jūrai. Lūdzu, Rika Manēra kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies vispirms mūsu referentām par šo lielisko prezentāciju un par tā darba dokumentu. Tur ir ļoti ambiciozi mērķi un varam, protams, tikai vienīgi atbalstīt tos. Paldies referenta kungām par sadarbību. Arī, lai izstrādātu šo dokumentu, Baltijas jūras reģiona stratēģija un tā princi, tas principi. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs šeit nerunājam tikai par Baltijas jūru, bet par Baltijas jūras reģionu. Tas ir ļoti būtiski. Un tas neatiec tikai uz krast, piekrastes valstīm, piekrastes pilsētām. Šeit ir jāiekļauj arī um, valsts, kas ir šīs jūras tuvumā. Piemēram, runājot arī par uh, šie, šai strateģijai jārunā par iekšzemes transportiem, kas saist šīs valstis, savieno šīs valstis, un runāt par ceturto punktu, piemēram, par nākotnes uz uzdevumiem. Pirmais punkts. Šeit daudz tiek liekas uzsvērts uz uzsvērts uz starpību starp tā saucamajām vecajām un jaunajām dalību valstīm. Manuprāt, šeit vajadzētu tagad, nu, tā kā vienreiz atteikties no šīs, no, šī nodalījuma. Nevajadzētu likt dalību valstis šādās kategorijās. Varbūt vajadzētu uzsvērt to, ka mēs varam izmantot katru reģionu potenciālu jo īpaši Baltijas jūras reģiona potenciāli īpaši zinātnes un pētniecības jomā. Šis mērķis nav atkarīgs tikai no IKP, jo īpaši runājot par inovācijām un to īstenošanu. Patiek arī mīnēts, ka ir atšķirības ar dalību valstīm attīstības līmeni, protams, bet ir arī atšķirības uh, katras dalībvalsts iekšienē, ne tikai starp tām. Un tagad Baltijas uh, jūra un piesārņojums, kāds ir šai jūrā. Manuprāt, daudz ir jārunā par šīm saucamajām tīrajām tehnoloģijām, kuras ļauj palīdz atrisināt uh, Baltijas jūras vidas problēmas, gan vidas, gan ekonomikas problēmas. Un tad arī ir jāraugās, kādas ir ekonomiskās problēmas, jo īpaši konkurētspēja, ko varētu risināt šajā stratēģijā. Dokumentā būtu jāmin arī uzdevumi un izaicinājumi, kur saistīti ar iedzīvotāju novecošanos un nepieciešamību arī vairot šo saziņas vai savienojumības, piemēram, transporta jautājums ir jāuzsver. Tagad par enerģētiku daži vārdi. Es vēlētos, lai jūs nedaudz paplašinātu šo punktu. Kā jūs to sakāt savā dokumentā, referent kungs, jūs runājat par atjauninājumiem enerģijas avotiem. Un Baltijas jūra šai ziņā var ļoti daudz palīdzēt. Jūs minat dokumentā arī vēja enerģiju bet esmu ļoti arī priecīgs, ka referenta kungs min arī biomās ļoti labu lietu. Neaizmirstiet arī meža resursus. Baltijas jūras reģionā mežu, kurus var izmantot tieši enerģētikas mērķu sasniegšanai, ņemot vērā arī ļoti svarīgi reģiona attīstībai. Un tagad runājot par trešajām valstīm. Arī jūs to minat savā ziņu eh, dokumentā, tas ir ļoti labi. kādas tad ir priekšrocības, kādas varam gūt no trešo valstu dalības, gan runājot par attīstību, par transportu. Tas viss ir izdarāms, ja mēs sadarbojamies ar trešajām valstīm. Par finansēm. Ja komisijas pārstāv šeit mūsu vidū, es gribētu uzdot jautājumu par finansējumu. Eiropas komisija, kādi jums ir ieceri, ko jūs darīsiet šiem 20 miljoniem eiro? Un kā nodrošināsiet makro reģionu finansējumu? Paldies! Jū, uh, François Alonsi. Paldies, uh, François Alfonsi. Prezident. <coughs> Je... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu teikt paldies par to, ka jūs iekļāvāt šo jautājumu darba kārtībā un paldies arī atbildīgiem Baltijas jūras reģionā, kas ir uzsākuši šo iniciatīvu, lai pārdomātu šādu stratēģiju makro reģionam. Šobrīd tiek um, īsten tiek domāts par šīm te programmām, par visu, un es domāju, ka zināmā mērā šādā veidā tiek parādīts piemērs citiem par to, kā mēs varētu racionalizēt ekonomikas un attīstības politikas Eiropā. Tas ir absolūti nepieciešams, un es domāju, ka mēs nepietiekami novērtējam uh, to. Uh, produktivitāti, kuru var racionalizēt makro reģionos uh, tāpat arī dažādās sadarbības pieejas, attīstības pieejas uh, starp dažādajām zonām. Viens piemērs, eh, apmēram divus mēnešus kādai kompānijai ir eh, grūti atrast eh, kuģus, līdz ar to nevar vairs nosūtīt kravas no kontinentu uz Korsiku. Kā gan var attīstīties tādos apstākļos, kad mēs zinām, ka, lai no Marseļas nosūtītu uz Ženēvu kuģus, Dženovu kuģus ir nepieciešams pārvietoties caur kontinentu. Tātad tik tiešām ir ļoti um, milzīgas problēmas, ar kuriem mēs saskaramies makro reģionu jomā, un es domāju, ka mums būtu jāveic, jāaicina e, tas, lai makro reģionu pārdomātu par šādām tiešām sadarbības iespējām. Ievadā es gribētu arī teikt, ka esmu vīlies par to, kas pa, Spānijas prezidentūra neko nav paredzējusi. Es redzēju, ka Zviedrijas prezidentūra ļoti aktīvi darbojās pie Baltijas jūras reģiona un uh, tiek ziņots, ka Ungārijas prezidentūra ļoti aktīvi darbosies uh, Donavas baseinā, bet Spānija neko īpaši nav paredzējusi vidusjūras reģionam. To es tomēr gribēju pieminēt. Taču vienlaikus es domāju, ka mūsu komisijai būtu jācenšas uh, veicināt un rosināt šīs pārdomas Varbūt mums būtu vairāk jāapsveic tas darbs, kas jau tiek īstenots Baltijas jūras reģionā. Mums varbūt būtu jāpalīdz arī komisijai strādāt pie šī projekta. Varbūt būtu jāpadomā arī par budžeta uh, jautājumiem, kāpēc ne, kāpēc gan mēs nevarētu darīt visu iespējamo, lai pieejamie līdzekļi tiek izmantot pēc iespējas efektīvāk, un es domāju, ka nākotnes kohēzijas politikas ietvaros, es domāju, ka komisija atbalstīs šo ideju, mums būtu jācenšas no šiem makro reģioniem izveidot tādu kā pamatu, jo es domāju, ka tas mums palīdzēs īstenot veselu virkni konkrētu pasākumu, lai veicinātu Eiropas kohēziju, kas kļūst par realitāti visos reģionos. Paldies! Lielas paldies, ja es varētu izmantot minūti jūsu laika. Kā Fransuā Alonsī e, jau pieminēja e, vidusjūras reģionu, šīs ir ļoti atšķirīgas lietas, jo jūs varbūt atceraties, ka vidusjūras savienība ir bijis politisks e, process, kas ir gājis no augšas uz leju, kas ir uzsākts ar pavisam cit, ar citādu pamatu. Bet šī Baltijas stratēģija un arī Donava stratēģija, par kur tiek domāts, uh, Šīs ir tādas kā bottom-up uh, procedūras, proti no apakšas uz augšu, kas norit pilnībā Eiropas kohēzijas ietvaros un cenšoties uh, rast sadarbības starp dažādām politikas jomām. Un tās tiek uh, balstītas uz jau esošajām politikām un, protams, kā arī politiskais process kā tāds. Uh, bet tas katrā ziņā nav galvenais mērķis, tāpēc arī varbūt vidusjūras savienības gadījumā mums būtu jāsagaida kas pavisam cits, bet ja jūs vēlaties to pārdomāt, mēs varētu apsvērt iespējas varbūt uh, kā reģija komiteja ar zinām pieredzi makro reģionu uh, sadarbības jomā mēs varētu pārdomāt šīs te iespējas arī attiecībā uz vidusjūru, bet katrā ziņā te pieejas ir bijušas atšķirīgas. Un tagad nākamais runātājs Tamas Daučs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos apsveikt Oleņķa kungu par eh, lielisku paveikto darbu. Manuprāt, dokuments, kas ir eh, mums uz galda, ir ar vairākiem lieliskiem punktiem. Daudzos gadījumos ļoti precīzi formulēti jautājumi, uz kuriem atsaucās arī Olbricht kungs. Tāpēc es gribētu turpināt apmēram šajā pašā virzienā. Un es varbūt gribētu runāt specifiskāk un būtu arī varbūt uh, uh, izteikt arī stingrākus uh, eh, izteikums. Ir viena veida kļūda, kur var pieļaut bieži vien, proti, ja mēs uzdodam pareizos jautājumus, ko noteikti e, Lēņšā kungs ir uzdevis, tomēr mēs vēl varam kļūdīties neatbildot uz šiem lieliskiem jautājumiem. Tāpēc, ja jūs uh, nedodat pareizās atbildes uz uh, e, pareizajiem jautājumiem, tas ir tikpat slikti, kā ja jautājumi ir bijuši nepareizi. Es gribētu teikt, ka jautājumi, kas tiek uzdot šajā dokumentā, ir lieliski un tie ir pareizi formulēti. Un šobrīd, es domāju, mums nevajadzētu gluži vienkārši atkārtot šos jautājumus, bet mums būtu jādod atbildes uz šiem jautājumiem. Mums, komisijai un, protams, arī padomai ir jārod atbildes uz šiem jautājumiem. Es pilnībā piekrītu Obrikt kungam. Viens no uh, svarīgākiem jautājumiem kohēzijas politikas nākotnē ir, kas notiks ar uh, eh, makro reģioniem. Pat ja mums būs makro reģions savā veidā, savā formā, nav tā, ka mēs atbalstīsim ideju, mums būs makro reģiona, vai arī mēs neatbalstīsim ideju, mums nebūs makro reģiona. Gluži vienkārši, ja mēs atbalstīsim makro reģionus, mums būs lielāks iespējas uh, ietekmēt šos procesus un atbalstīt makro reģionus. Ja mēs viņus neatbalstīsim, tad uh, Process noritēs bez mūsu līdzdalības, un mums nebūs uh, iespējas uh, teikt savu vārdu šajā procesā. Un mēs gluži vienkārši varēsim noraudzīties, sakot, jā, nu varbūt, ka mums patīk tas process, kas šobrīd norit, bet mēs neko īpaši nevarēsim tajā ietekmēt. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jārod pareizie jautājumi un jārod uz tiem atbildes. Ja Eiropas Savienība un tās institūcijas atbalsta makro reģionus, tas mainīs, tas ievērojami pamatīgi mainīs kohēzijas politiku. Un eh, tāpēc mums ir jārod skaidra atbildi, jā vai nē. Es no savas puses varu dot apstiprinošu atbildi un teikt jā. Varbūt, ka būs tāda, kas teiks jā un nē, varbūt būs tāda, kas teiks jā, bet es domāju, ka mums vispirms ir jāformulē atbildes, un tikai tad mēs varēsim skaidri darboties. Ja mūsu atbilde ir apstiprinoša, jā, mēs atbalstam makro reģionus, tad mums ir vesela virkne jautājumu, kas jau ir formulēti dokumentā. Kāda ir finansējuma struktūra makro reģionu gadījumā? Ko ir paredzējis Eiropas Savienība? No kurien šie līdzekļi tiks ņemti? Vai eh, tie līdzekļi, kurus Eiropas, Eiropas Investīcija banka piešķīra dalību valstīm, vai no eh, citiem resursiem? Atcerieties, kas notika pirms pieciem gadiem, kad mēs uzklausījām nākamos komisārus. Viņa teica, ka makro reģioniem varētu paredzēt jaunas budžeta pozīcijas. Tātad, ja Mēs dodam šādu apstiprinošu atbildi, jā, mēs vēlamies. Tad mums ir jāsaprot, kāda ir pārvaldes struktūra. Mums ir Baltijas reģions, mums ir Donavas reģions, varētu parādīties arī citi reģioni ja mums ir trīs dažādi reģioni, makro reģioni, kas tiek pārvaldīti septiņos dažādos veidos, neviens to nevēlēsies atbalstīt. Tāpēc mums būtu jāveic pētījumi, lai saprastu, kā mēs labāk varam pārvaldīt šo procesu, kas, tā lai tas būtu savietojams. Jo mēs nevaram iejūgt zirgu aiz ratiem un cerēt, ka tas darbosies. Tātad mums vispirms ir jāiejūt zirgs un rati pēc tam. Nākamais jautājums, kas arī parādās dokumentā teritoriālais ap, aptvērums. Kā mēs varētu definēt šo reģionu teritoriju? Baltijas jūras gadījumā ir tikai dažas lielas. Ir dažas lielas valstis, kas ir šajā reģionā. Varbūt, ka runa būs tikai par tiem reģioniem šajās valstīs, kas ir par, kas atrodas pie jūras piekrastē, vai varbūt mēs runāsim par visām šīm valstīm kopumā, visu teritoriju. Un Tālāk, eh, es nedomāju, ka. Kā, es, es domāju, mums ir jāsaprot, kā darbosies šie makro reģioni. Mēs nevaram gluži vienkārši ļaut tiem darboties gadiem ilgi un pēc tam eh, pēkšņi atapties vienā jaukā dienā, ka mēs pat nezinām, kā tas darbojas. Tātad, ja mēs atbalstam makro reģionus, mums ir arī jāpasaka, kā mēs to grasamies pārvaldīt un lai mums būtu tāda lieluma, kurus mēs tiešām varētu salīdzināt savstarpēji. Tāpēc vēlreiz es gribētu uzsvērt, ka dokuments ir lielisks un lūdzu cenīsimies rast atbildes uz šiem tie lieliskajiem jautājumiem. Paldies Tamaš kungam, tagad Romers van Nistelrojs. Ook ik eh, dank voor, eh, voor de notitie. Ik wil het niet er... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties. Um, um, Lenčakungam, un es negribētu īpaši sarastīt situāciju, bet es gribētu dot savu viedokli. Es esmu iepazinies ar šo dokumentu un varu teikt, ka reģionālās politikas eh, jautājums ir tāds nebeidzams jautājums. Viss ir atkarīgs no tēmas, no, no kohēzijas, no dažādām pagaidu aliansēm. Tas tik tiešām ir nebeidzamais stāsts, tāpēc mēs jau tik ilgstoši strādājam pie šī jautājuma. Ar makro reģioniem daudz strādājusi padome 90. gados. Tāpēc, protams, ir lietarīgi zināt, kāda ir pieredze. Tātad Pāris komentāri. Es negribētu īpaši sarežģīt lietas, bet es gribētu jūs aicināt pārdomāt par uh, teritoriālās kohēzijas konceptu. Šobrīd tas tiek uh, izvērsts tādos makro reģionos, bet tam tiek piešķirt pavisam cita dimensija attīstībai Eiropā. Un, protams, ka mums ir mēs, mums pavērs iespēja risināt noteikts jautājums šādā veidā. Un ja mēs to tik tiešām daram, tad tas var dot pozitīvs rezultāts šajās diskusijās. Otrs jautājums. Paraudzīsimies uh, uz dokumentu, kuru mēs rekomendējām iepriekšējā nedēļā. Es domāju, ka politiskās grupas ir izmantojušas dažus punktus, kas parādījās Donovs uh, dažņi paņēmuši arī dažus punktus domāms stratēģijā, bet mums vispirms ir jāsaprot, ko mēs tieši vēlamies sasniegt, uz ko mēs virzamies, kāds ir mūsu mērķis. Es domāju, ka mums ir. Mums vispirms ir jāraugās uz to, lai mūsu pieeja būtu progresīva. Paldies! Liels paldies! Mūsu vidū ir arī Kūns, transporta komitejas pārstāvis kas, un transporta komiteja arī ir iesaistīta šajā procesā, tāpēc es gribētu dot vārdu Kūna kungam. Okay. Danke, Frau Präsidentin Hübner. Ich denke, es ist schon angesprochen worden, dass uh, wir eigentlich heute über. Paldies. Mēs äh, varam uh, apspriest šo jautājumu šodien uh, par iniciatīvu, kur savā laikā uzsāka uh, Eh, Zviedrijas pre, eh, prezidentūra sadarbība ar Hubners kundzi, kas deva savu zaļo gaismu, kur bija kompetenta persona komisija tajā laikā. Un eh, šeit es gribu pateikties par piedāvāto darba dokumentu, kas veido pirmo pamatu diskusijām es eh, runāju ar referentu un ir jāveic eh, būtu dažas, eh, dažas piezīmes. Runājot par pīlāru struktu, struktūru, šeit ir runa par reģionu labklājību, par reģionu pieejamību un, protams, īpaši gribu uzsvēst, pā, uzsvērt vīdes aizsardzību Eh, tāpat arī mums ir jā, jāizceļ visi resursi, gan turisma attīstība, gan no upju kuģniecība, ko var attīstīt šajā reģionā. Un ja mēs vēlamies veidot eh, ekonomiku, mums ir jāapzinās, eh, kāda ir urbanizācijas ietekme, kas tam visam nāk līdz, ka tas nozīmē piesārņojumu pieaugumu, atkritumu apjomu pieaugumu Tāpat arī mums ir jādomā par eh, cilvēku labklājību, par to, lai reģionu iedzīvotāji redzētu konkrētus rezultātus. Un arī mums ir jāvienojas par to, eh, kādas tad ir galvenās ekonomiskās jomas, ko mēs vēlamies attīstīt Baltijas jūras reģionā. Ir mm, eh, Ir e, jūras ceļi, kas ir jātīsta, tāpat ir arī darba vietu radīšana, kas ir izveidojama pietiekami drīz, dažādu iekārtu, infrastruktūru, kuģu apkalpošanas e, mērķiem, arī šīs darba galda iekārtas ir jāpārvadā, un mums ir jādomā par sistemātiskiem pasākumiem. Jūras ceļi ir viens no ekonomikas funkcionēšanas ceļiem. Tālāk par stratēģiju runājot, mums ir jādomā arī par Transeiropas tīklu uzveidošanu transporta ziņā, ceļiem, dzelzceļiem un arī e, jūras ceļiem. Mums ir tas viss jāparedz. Tāpat turisma ziņā E, nozīmīgs ir e, sastrēguma risināšanas jautājums. Par to mēs esam, e, par to mēs esam jau runājuši. Mums ir jādomā par, par reģionu, par autoceļu attīstību reģionā, jo ļoti bieži vien turisti, kuri nav varējuši apmeklēt vietu, ko tie bija iecerējuši apmeklēt, tāpēc, ka tā bija nesasniedzama vienkāršajā reģionā, neatgriežas. Tālāk runāsim par drošību. E, runājot par drošību, mums ir e, jāredz, kāda ir kuģu kostība Baltijas jūrā, e, kas ir pietiekami apmeklēta. Un mēs nevaram atļauties nelaimes gadījumus eh, šajā reģionā. Mēs jau esam saskārušies ar sarežģītām situācijām, taču mēs arī zinām, ka Krievijas federācija ir tajā, kas attiecas uz naftas pārvadāšanu, aizvien vairāk izmanto eh, savus ceļus. Tas nozīmē, ka mēs esam šobrīd kritiskā eh, punktā. Es pats Eh, zinu, par ko es runāju, jo es zinu, eh, ka ir radara novērošana izveidošana, bet mums ir jāapzinās, ka kravas kuģi nepārtraukti pārvietojas, un ja ir e, kādas nelaimes gadījums, kuģa avārija, tas apdraud arī turismu. E, tagad konkrēti priekšlikumi no manas puses. Europäische, nämlich quer durch Europa existierende Verkehrswege auf die Dis Runājot par Transeiropas tīkliem, ir jāņem vērā, e, kādas tad ir galvenās ostas, piemēram, Baltijas jūras e, šajā gadījumā, un e, kabotāžas izmantošana pārvadājumos. Tāpēc ir ļoti nozīmīga tā saucamā intermodalitātes transportā šajā reģionā. Tālāk, lai veicinātu infrastruktūru att attīstību, mums ir jādomā par finansējuma modeli, modelis. Mums ir jādomā par investīcijām, vai mēs investēsim vienu vai, vai diviem miljoniem vai citu summu. Un kā jūs atsīvāni iztauroja, kungs, mums ir jādomā Eh, par to, kā mēs varam attīstīt Baltijas jūras reģionu. Šim nolūkumam mums ir nepieciešama līdzekļi, kur mēs varam gūt no tā vai cita avota. Un tas varētu būt kā eh, pilot reģions, un eh, balstoties uz šo pieredzi, tālāk varētu attīstīt, attīstīt Donavas reģionu, Vidusjūras reģionu, līdz ar to mums ir aizvien lielāka atbildība. Aber es wäre wichtig, dass man hier viel. Ka, e, runājot par reģionālo attīstību un atšķirībām Eiropas un, un nacionālajiem lik, e, likumdošanām, mums ir jāatrisina vairāk jautājumu, tādi, kas ir saistīti ar offshore, ar cauruļvadiem, e, ar elektrotīkliem mūsu prāt ir ļoti svarīgi šos jautājumus atrisināt. Tāpat arī mums ir jādomā par to, kā var izvairīties no sadursmēm, kā mēs varam attīstīt telpu, e, ainavu. E, šīs ir e, svarīgās turismu jomas un ekoloģiski jūtīgās jomas. Un jautājumi, kas mums ir jārisina nacionālā līmenī, ja mēs vēlamies pārveidot Baltijas jūras reģionu par eh, modeļu reģionu, paraugu reģionu. Un pēdējais runātājs Ivars Godmans. Thank you very much. Paldies eh, par iespēju izteikties. Es gribētu raksturot jautājumu ļoti vaļsardzīgi vaļsirdīgi. 2008. gadā es varēju vadīt Baltijas jūras valstu eh, padomi. Eh, mēs bijām prezidējušo valsts un mēs apspriedām stratēģiju. Barosu kungs, pievalkungs piedalījās, jo tika skatīt arī enerģi, enerģiju sai, eh, saistīti jautājumi Ziemeļjūras. And then I was also in the Eh, gan kabeļa, gan gāzes vada jautājums. Un atkal eh, šodien tad, kad atskanēja šis jautājums, tik pieminēt Vidusjūras Savienība. Eh, Jānorāda, ka šīs ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas, tomēr dažas pazīmes ir līdzīgas. Baltijas jūras reģions un Vidusjūras reģions ir ar kaimiņu valstīm vidusjūras reģionā ir ļoti nozīmīgs jautājums, kā veidot attiecības ar valstīm die, vidusjūras dienvidu krastā, tās valstis, kas ir ārpus Eiropas Savienība. Arī Baltijas jūras stratēģijā ir eh, da, vieta valstīm, kas nav Eiropas eh, Savienības dalībvalsts, un problēma numur viens ir uh, kaimiņa attiecību politika. Par to daudz tiek runāts, bet nekas netiek darīts. Piemēram, austrum, eh, attiecības ar austrum kaimiņiem. Par, un ja mēs gribam būt godīgi, tad situācija var būt bīstama, jo ja šie makro reģioni eh, tiks. Jealousy, very, very simple from financial point of view. Iestu, īstenoti, tad uh, Ehm, iespējams, ka šādas e, e, reģioni veidojas, e, attīstās ļoti strauji, un jautājums ir ļoti nopietns par kohēzijas politiku, politiku un šādu jautājumu finansējumu. Ir jābūt taisnīgiem mums ir tā saucamā daudz valstu budžetlīnija, kas ir daudz valstu projekts un kas tiek finansēt no kohēzijas projekta. Un šie projekti netiek visai labi īstenot, jo ir problēmas ar administrāciju vairākās valstīs. Ja mēs runājam par šo reģionu finansējumu, tad es nedomāju, ka e, būtu vajadzīga papildus nauda. Mēs esam ļoti problemātiski ar naudu, jo, ja, un tad, kad mēs nonākam pie iekšējiem Eiropas Savienības jautājumiem, tad tās valsts, kuras eh, prete, eh, piedalīsies, varēs pretendēt eh, uz šo naudu, kas nebūs tradicionālā. Tas ir numur viens, tālāk numur divi, runājot par valstīm, kas atrodas ārpusē. Viņām ir zinām pieredze, mēs runājam par, piemēram, ārējo robežu noteikšanu un Eiropas Savienības līdzekļu tiek uh, izmantot, lai veiktu demarkāciju ar valstīm, kas nav Eiropas eh, Savienības valstis, un šeit mums ir ļoti rūpīgi situācija jāanalizē, jo varētu izrādīties, ka tās valstis, kas nav uz Eiropas Savienības robežas, varētu eh, nebūt visai eh, gandarīts par to faktu, ka vairāk naudas tiek tērēts ārpusē. Un uh, Eh, iemesli, kāpēc veidojas makro reģioni. Baltijas jūrā, piemēram, ļoti piesārņota jūra, jūras, eh, vispiesārņotākā jūra pasaulē. Eh, tur ir palicis vēl, palikušas vēl, vēl palikuši lādiņi no karalaikiem, neviens nezin, kā tos dabūt ārā pat NATO. Tālāk jūras transportu drošība. Un atsevišķas valstis varētu palīdzēt. Eiropas komisija varētu palīdzēt. Un tad mēs varētu vieglāk runāt ar kaimiņu valstīm, kurām nav visai labas divpusējās attiecības ar valstīm reģionā, taču mana attieksme ir ļoti konservatīva. Neveidot šo ļoti bīstamo de decentralizēto problēmu Jo, ja e, šie ir daudz valstu projekti, tad ir jābūt iekļautiem e, schēmā. Un otrs jautājums, labais piemērs e, par 20 miljoniem. Tā ir budžeta, tā nav budžeta līnija, tas ir pilotu projekts. Un Baltijas val, reģions ir budžetā 2010. gadam, taču kā šī nauda tiks izmantot, e, tas varētu būt labs kriterijs pārējiem, ja, šie, ja šī nauda ir paredēta e, valstīm, kuras e, grib to izmantot, es nedomāju, ka viss varētu būt mierā ar to un tāpēc varētu būt ļoti bīstami. Esmu to redzējis savām acīm, tad, kad, piemēram, tika decentralizētas attiecības ar vidusjūras dienvidkrasta valstīm. Decentralizētās institūcijās, kur šīs ārpus esošas um, ār, ārpus esošās valstis var izmantot līdzekļus, bet līdz kamēr mums nav jauna modeļa, varētu būt jautājums tikai par daudz valstu projektiem. Tā nav papildus nauda. Mums ir jāpaliek rāmjos, vismaz raugoties no šīs finanšu perspektīvas viedokļa ar esošo sistēmu, līdz brīdim, kamēr mēs nevaram no, sniegt eh, skaidru pamatojumu un mehānismu. Pretējā gadījumā mums radīsies ļoti liels problēmas, jo reģioni viens pēc otra var nākt un pretendēt uz ekstra finansējumu, nevis uz esošo naudu, eh, kas tiktu izdalīto eh, starp daudz valstu un multivalstu projektiem. Un pret šo jautājumu mums ir jāizturas ļoti nopietni un konservatīvi. Pretējā gadījumā var būt problēmas. Paldies, Dēvids! Eh, svīts ir no Eiropas komisijas, no Rēgio ģenerāla direktorāta. Varbūt, Deivid, jūs varētu eh, izteikties. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vienmēr ir patīkami apmeklēt parlamentu un šo komiteju runājot par daudz reģionu stratēģijām ne tikai tāpēc, ka mēs runājam par savu darbu, bet tāpēc, ka mēs runājam arī par pašiem sākumiem un cilvēku, kuri var skaidrot eh, lietu no paša sākuma. Tāpēc eh, es, eh, es esmu gandrīz, ka mēs uzklausām atbalstu ne tikai tādos terminos, kā šī ir laba ideja, bet arī ar konkrētu atbalstu, atbalstu kāpēc mums ir šis darbs jāturpina. Un es gribētu Eh, sacīt to, kurus domā varbūt nekas pārāk daudz noticis kopš pagājušās vasaras, kad bija prezentācijas un diskusijas Eiropas padomē. Eiropā domē. Eh, pagājušajā eh, nedēļā Stokholmā notika sanāksmē, kurā piedalījās nacionālajie pārstāvji no astoņām valstīm, un prioritāro jomu koordinātoru no 15 prioritārajām jomām, kas ir identificēts darbības plānā, kas ir piesaistīts stratēģijai. Un visu dienu mēs apspriedām šīs prioritārās jomas, risinot jautājumu, kur, kādus projektus var uzsākt, kur ir kavēšanās E, kur nav identificēta skaidri partneru valstī, kur, kā, e, kur ir atsevišķi jautājumi, kas iztrūkst, e, kuram būtu jānodarbojas ar izcinājumu. Un, manuprāt, tas bija ļoti praktisks veids, kā mēs varējām no vārdiem pāriet pie darbiem, kā mēs varējām likt projektiem darboties. Un es gribētu sacīt, ka samērā reti mēs redzam, kā tiek kombinētas. Uh, nacionālo eh, iesaistīto pušu un partneru darbības, kas risina kopā problēmas. Visi gribētu saņemt līdzekļus, bet katrā ziņā nauda nebija tas galvenais mērķis un pastāvēšanas jēga viņu darbam. Uh, Tas bija tas viens no pamat elementiem Baltijas jūras reģiona stratēģijai, kur mēs atklājām, varbūt tas bija jāatklāja, nebija cits iespējas, taču mēs atklājām, ka risinājumi ir jāmeklē pieejamajos resošos. Tas nozīmēja neveidot jaunas institūcijas, eh, arī nepiešķirt papildus līdzekļus, bet izmantot eh, neveidot jaunas likumus un sekretariātu. Resursi ir reģionā un ir jautājums par uh, to, kā ar tiem darboties. Tas tālāk runājot par reģionu nākotni. Komisija ļoti piesardzīgi izturs pret šo jautājumu. Mēs negribam strauji izplesties un visu Eiropas karti padarīt par makro reģionu apkopojumu līdz brīdim, kad mēs esam pārliecinājušies, ka tas ir pareizais ceļš. Bet vispirms mēs vēlamies sagaidīt pozitīvus rezultātus no jau esošajiem. Ļoti daudzi, kuri uzstājās un arī ziņojuma projektā, ir uh, sniedz komentārus par, eh, par, par grūtībām, ar kurām mēs saskaramies Un ja mēs mēģinām skatīt atkal eh, situāciju vidusjūras reģionā, tad tur tā būs atšķirīga. Mēs saskaramies ar konkrētām grūtībām un mēs negribam sasteigt lietas. Mēs negribam nolikt ratus zirgam priekšā, mēs negribam eh, nekādus pārsteigumus un, un sasteigtas darbības. Mēs gribam atrast vislabāko risinājumu. Eh, tāpēc šobrīd es tagad nerunāšu par budžetu, par stratēģiju, un par finanšu perspektīvu, bet um, es gribētu atbalstīt tos viedokļus, kuri pauda to, ka nebūs papildus līdzekļu no dalībvalstīm un ka jāizvairās no tā, Eh, ka ir jāizvieto skaidri, skaidri noteikumi un eh, darba programmas. Tālāk par 20 miljoniem eiro, kas tika nobalsot Eiropas parlamentā budžetam 2010. gadā, komisija vēl aizvien skata, kā šī nauda varētu tikt izmantot vislabāko. Un tas nebūtu nav tik viegli, jo mums, ja ir šī nauda 20, 20 eh, miljoni, tad ir jābūt kaut kādam ietvaram, kurā to var iztērēt, ir jābūt godīgam un skaidram veidam, ir jābūt lai varētu garantēt pat pilotu projektiem labu vērtību pār ieguldīto naudu Eiropas nodokļu maksātājiem. Un mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs to varam eh, paveikt esošo budžetu noteikumu ietvaros. Mēs aktīvi dom, meklējam risinājumus, lai stiprinātu pašreizējās transnacionālās programmas Baltijas jūras reģionam Tālāk ir iespēja stiprināt uh, un ieviest ziemeļu dimensiju, ar ko ir, kas ir eh, privileģēts partnerattiecības ar nedalību valstīm, ir tīpaši Krievija. Mums ir, eh, mums bija desmit, mums bija sadarbība ar Krieviju, lai mēs varētu pētīt uh, konkrēts mūsu interesējošs jautājums, kurā mums izdevās strādāt veiksmīgi. Tāpat arī mums ir nepieciešama attiecīga finanšu institūcija, kurai mēs varētu uzticēt šos līdzekļus, kurus tālāk piešķirt finansējumiem un projektiem, kurus nevar finansēt no citiem avotiem. Un ar visām šīm iespējām mums ir problēmas ar budžeta grafiku un es vēl pagaidām nevaru pateikt, kāds būs gala rezultāts, taču mēs skatām šo jautājumu ļoti cieši un meklējam risinājumu, kas e, būtu ne tik, nevis kaut kāda 20 miljonu dāvana, bet gan modelis, ko, e, kam varētu uh, sekot nākotnē un pie kā pieturēties. Es saprotu, kā laiks skrien, uh, un kā esmu atbildējis uz gandrīz visiem uh, uzdotajiem jautājumiem, kas, uh, kas bija paredzēti adresēti man, un uh, ceru uz veiksmīgu sadarbību. Paldies, Dāvid, mēs esam pabeiguši diskusiju. Mums diskusija bija par. Mums ir, zi, mums ir diskusija par šo ziņojumu Marta sanāksmē. Varbūt Olēničaka kungs varētu komentēt situāciju šobrīd. Tak, bardzo dziękuję pani przewodnicząca, dziękuję państwu za uwagę. Paldies priekšsēdētāji par komentāriem, ieteikumiem. Es savas pusē varu teikt, ka esmu par sadarbību makroreģionu politikas izveidēji, paturot prātā galveno mērķi, mērķus, kādas esam noteikuši, un viņi arī definēs to darbības jomu, uz to, ko attieksies kopienā rīcība un finanšs, finanšu vajadzības. Otrs jautājums ir, kā nodrošināt šos finanšu līdzekļus, vai vajadzētu izmantot valstu budžetus, koordinējot sadarbību. Noteikti prioritātes. arī komisijas budžetu, uh, līdzīgi piešķiršana konkrētām dalībvalstīm. Un šī makroreģiona politika tiks skatīts kā prioritāte, līdz šim tas tā nav bijis. Un arī jautājums, kurš attiecas uz daļēju līdzfinansējumu, nodrošināšanu projektu īstenošanai un arī papildus finansējums no, vai no atsevišķa Eiropas Savienības budžeta. Manuprāt, tas vairāk ir tāds nākotnes risinājums. bet arī, lai stiprinātu dažus projektus, īstenot tos no, izmantojot, piemēram, Pasaules bankas finanšu līdzīgas, finanšu līdzīgas no ārējiem avotiem. Vai arī izmantojot kādu citus uh, Eiropas finanšu institūtu, institūciju līdzekļus. Ir jāsarā kopā, ir jāatbild. Uh, šiem jautājumiem, lai mēs varētu nākt klajā ar Eiropas parlamenta atzinumu par šo kopīgo projektu stratēģiju. Paplašināšanās tagad mums ir aiz muguru, un tagad ir jāraugās, kā mēs varētu īstenot šos projektus, kuri arī iet tālāk par dalību valstu robežām. Paldies! Ja es vēl varētu pievienot vienu, divas lietas pie jūsu sacītā. Manuprāt, martā mēs saskarsimies ar šo izaicinājumu, ka mēs jau konkrēti runāsim par šo atzinumu, kā mēs redzam, kāda būs makro reģionu stratēģija kohēzijas politikā nākotnē. Vai nu mēs runājam konkrēti, vai runājam vispārīgi. Eiropas komisija februārī jau pieņems kādu nostāju, un tad mēs varam arī gaidīt priekšlikumu no komisijas. Uh, un tad rēģēt šo priekšlikumu, vai arī mēs paši vēl varam nākt klajā ar priekšlikumu uh, šajā ziņojumā. Varbūt mēs varētu par to padomāt. Mums ir divas iespējas. Mēs varam teikt, ka šāda veida makroreģionālā politika varētu kļūt par formālu šī, tas, kas ir šodien trešais mērķis, uh, ka šī politika varētu kļūt par šīs politikas uh, transnacionālo aspektu pīlāru. Ir vairāk šīs zonas, kas tiek izveidotas. Protams, tas notiks sarunās ar dalību valstīm, ar šo top-down pieeju. Hmm. Mēs varētu izvēlēties citu pieeju, bottom-up pieeju, un arī varētu mudināt komisiju arī uh, apspriest ar reģioniem, kāds var būt šīs funkcionālās zonas. Šīs dalītās problēmas ar dalītajām risinājumiem, tā varētu būt daļa no pīlāra šai Eiropas Savienības politikai, vai arī mēs vienkārši identificējam konkrētas iniciatīvas, kādas vēlas īstenot dažas teritorijas un pie tā strādāt, un tādējādi arī veicināt padziļinātāku sadarbību. Un arī dažkārt specifiskajām teritorijām, reģioniem, bet varbūt ir vēl citas iespējas, kuras jāapdomā, bet visdrīzāk mēs par to lemsim martā. Un tāpat laikā vēlos teikt, ka esmu arī aicināta 2. februārī augsta līmeņa sanāksme, piedalīsies arī komisārs un uh, ministri sanāksmi, kur tiks runāts par Donavas stratēģiju. Tiks uh, teiktas runas un tam līdzīgi komisija dalība valstis aktivizējas un arī mēs piedalām, nāk, piedalāmies nākamajā Eh, pilotu projektā par Donavas stratēģiju. Ja pašlaik citu komentāru nav, paldies Valēnīča kungam. Martā būs diskusijas. Es saprotu, ka jūs aicināt arī kolēģis. Um, nosūtiet Valēnīča kungam savus komentārus viedokļus. Tagad pārējām pie mūsu darbības pēdējā punkta. Lambēra van Nīstelroja punkts viedokļa apmaiņa darba dokuments stratēģiju īstenošanu par Eiropas reģionālā attīstības fondu. Nu, par neiztēloju kungam, tad arī vērts lūdzumu. Paldies, lai mēs otrais neizvērst tagad debats par šo darbu dokumentu, vienkārši informēšu jūs. Progress, kādu esam veikuši, lai pozicionētu šo ziņojumu. Kā jūs teicāt, šeit tiek runāts gan par uh, regulu Eiropas reģionālās attīstības fondam un arī par septīto pamatu programmu. Tātad mēs šeit runājam par esošo programmu īstenošanu kāds ir Baltijas, nevis kā Baltijas jūras strateģikas vēl jātīsta, bet šeit ir ļoti skaidrs juridiskais pamats, tagad ir jāraugās, kāda būs īstenošana, un tad jārā, redzēsim, kā mēs varam veicināt šo sinerģiju abās jomās. Ar šo nosaukumu mēs sazinājāmies ar kolēģiem no ITRE komitejas. ITRE komiteja ir kompetence par šo septīto pamatprogrammu un tā saturu, kā arī programmu uh, maziem vidiem uzņēmējiem, uzņēmumiem. Tādēļ mums bija jāatrisina, kā varētu īstenot šo sadarbību, varbūt par to arī informēšu jūs. Tas ir galvenais informācijas punkts. Mēs vienojāmies pēc lieliskām sērunām lai būtu asociētā komitejas procedūra 50. noteikums ITRA komitejai. Es vienkārši to nolasīšu, un tad jūs saņemsiet dokumentu tūlīt pat pēc sanāksmes, kāda ir viena un kāda ir otras komitejas kompetence strādājot pie šī ziņojuma, un es varu teikt no savas puses. E, Tad dabas komitejas vienojas par sekojušu kompetenci pārdalu atbilstīgi noteikumiem un tam līdzīgi, atzīstot arī kohēzijas un pētniecības politikas mērķus, vajadzētu mums uh, skatīt uh, šīs kompetences vienlīdzīgi. Komiteja attiec uz vairāk ir atbildīgi par struktūrālajiem fondiem un pielāgošanu, kā arī par pētniecības politikas ietekmi uz uh, sociālo ekonomiku kohēzijas politiku un arī sinerģijas starp septīto programmu, pamatprogrammu pētniecībai un attīstībai un arī par attiecību uz inovācijas programmām. Un tad ītre komiteja kompetences, tā analizē uh, un arī eh, sniedz rekomendācijas par pētniecības politiku un par septīto pamatprogrammu kā tādu. Tad kopīgās kompetences, analīze, rekomendācijas par koordināciju, par pētniecības un kohēzijas politikas koordināciju. Lūk, to mēs esam atrunājuši savā starpā ļoti atvērtā veidā un pieņemamā veidā. Itri tagad ir tādā pat uh, līmenī. Viņiem ir referents. Markakis kungs. Esam arī vienojušies par procedūru. Kā mans projekts pavisam drīz tiks prezentēts. Komiteja sanāksim martā un balsojums aprīlī. 26. 27. Eh, aprīlis. ITRE komiteja strādās pie ziņojuma februārī un balsos 18. martā. Man informācija ir tāda, ka es ceru un ceru, ka tas tā arī darbosies. Un pēc šī darba abās komitejās mēs varētu izstrādāt kopīgu nostāju kas varētu mūs nu, novest tālāk debatēs. Un tad jau kolēģi atrunāt kohēzijas politikas instruments, eh, līdzekļus. Un runāt par to arī tādā nākotnes perspektīvā. Un ja mēs esam tie labākie, un ja itrasek mēs esam tie labākie, un beigās parlamentā nav nekādas vienprātības, un uh, parlamentā mēs nākam klajā aprīlī ar šādu ziņojumu, vai bišķi vēlāk. Mājā, es nezinu, kad īsti par to tiks balsots. Mums ir pamats, kopīgs pamats turpmākajām politiskajām debatēm. Tas ir tas, ko es vēlējos norādīt, ja jūs gribat vairāk iepazīties ar 50. noteikumu un kompetencēm un tam līdzīgi mēs varam iz izsūtīt šo vienošanos pēc dažām dienām. Liels paldies par šo, eh, par ko klausījāt. Paldies! Mums ir tikai viens runātājs. Ja kāds vēl vēlas runāt, eh, lūdzu, dariet to zināmu. Šaters kundz, lūdzu. Jā, Lamberta. Šis ir ļoti sarežģīts darbs. Un tā ir ļoti aktuāla vajadzība. Protams, ka es būšu ļoti ieinteresēta, lai arī mēs domātu par to, kādiem būtu jābūt pētniecības pamatprogrammai, kam tur jābūt iekšā. Un ko tā var sniegt uh, kohēzijas politikā. Es negribu to stāt ītras uh, kompetencē. Tā ir mūsu kompetence. Un par termiņiem runājot, tie ir vēlreiz ir jāskatās. Uh, kā tur situācija, un ja varbūt mēs arī par pētniecību tā dalībvalsts kompetence īsti nav mūsēji, jā, tas ir jāpārbauda. Esmu diezgan kritiski attiecībās to, kas ir piedāvāts. Cik es saprotu, šo vienošanos īpaši grozīt arī nevarēs, jā, nu, nu labi. Otra lieta. Ko mēs vēlamies īsti panākt un saņemt ar šo ziņojumu. Tas ir ļoti svarīgi. Sevišķi ņemot uh, vērā periodu pēc 13. gada. Es gribētu, lai tas svarīgākā daļa, uz kur mēs koncentrētos, raudzīties par šiem līdzekļiem, vai metode ir laba, vai ir kādas šaubas Un kādi ir galvenie mērķi? Kādu veidu stratēģiju mēs gribam? Kāds ir saistīts ar 20. gada stratēģiju Eiropai? Stratēģija pētniecībai. Jā. piemēram, arī par šo atbalsts septītē pamatprogrammai. Es gribētu zināt, vai atvēlētie finanšu līdzekļi ir labi izmantoti. Mēs gribam, lai reģiona attīstās ilgspējīgi, tad ir nepieciešama pētniecība, kas šo attīstību var atbalstīt un kas attiec uz finansēm, vai mēs finansējam visu pētniecību vai, vai tikai pētniecība, kura it kā virzīt uz nākotni. Tad vēl arī ir svarīgi zināt, kādu lomu spēlē reģionāla politika šiem, iz, šajos izcilības centros. Un kur ir personāls šiem izcelsmes centriem? Kādi ir nosacījumi šo personālu nodarbināšanai? Vai mēs turpinām jau iesākto, vai eh, mēs kvalificējam šo personālu, mēs meklējam cilvēkus, kuri kvalificēti jau šajos reģionos. Un tās nav vispār minētas šajā dokumentā, to vajag minēt. Un mm, es domāju, ka šī pieeja ekoloģiskā, ekonomiskā un sociālā pieeja jāuzsver. Tā ir nākotne re reģioniem kur būs šie izcilības centri. Tas ir konkrētāk jāatrunā šajā ziņojumā. Angurakis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Īs komentārs. Attiecībā uz ziņojumu. Personīgi mēs ne, nesprotam, man liekas, ko mēs šeit īsti ar to gribam panākt izcelības centru izveidu pētniecībai reģionos, kopienas līdzekļu izmantošanu šiem mērķiem, arī pētniecības programmām. Tas nevienmēr noved pie tā, ka šīs, šie reģioni attīstās. Nu, vismaz tā pierāda līdzšinējā pieredze. Tas, kas varētu tiešām veicināt šo konverģenci reģionos. Tur vajadzētu apkopot pētniecība, kas tiek veikta reģionos, un arī ražošana, kas tiek veikta reģionos. Jā, šādi mēs jau varētu cerēt, ka pamazām pētniecība tādējādi arī palīdz attīstīt reģionu dzīves līmeni. Bet lasot ziņojumu tekstu 4. lapas pusi, kur tiek teikts, ka galvenais mērķis ir nodrošināt Eiropas Unības reģions, lai tie būtu konkurētspējīgi, izmantojot pētniecību un uh, inovācijas, es saprotu, ka mēs gribam, lai reģioni savā starpā varētu konkurēt un tad redzēt, kur reģionā būs labākie nosacījumi, lai tur varētu izveidot pētniecības izcilības centru. Un šeit es atkārtoju, ņemot vērā arī līdzinējo praksi un piemērus, jo īpaši Rietuma Eiropas attīstītākajās valstīs nevienmēr šāda pieeja ir nodrošinājusi reģiona attīstību, un lietas ir jāprecizē jāatrunā skaidri. Īsti mūsu meitas nevar nodrošināt šādu ļoti lielu uh, konkurenci. Un arī pētniecības programmas, kuras mums interesē, viņiem ir jāatbilst uh, reģionu vajadzībām, lauksaimnieku strādnieku vajadzībām, kur ir šajā reģionā. Taču, diemžēl, arī uh, tas nav atrunāts kopienas pamatprogrammā. Paldies. Toirē kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es īsti nepiekrītu Šeters kundzei. Es domāju, ka mums nav citu alternatīvu. Mums noteikti par to ir jārunā ar kolēģiem ITRA komitejā. Un pēc tam redzēsim, vai tas mums dos kādus rezultātus. Bet, ja tas ir tāds starpdisciplinārs jautājums, tad mums būtu jāiesaista arī ITRAS pārstāvi un budžeta komitejas pārstāvi. Uzklausīšanā komisāra kandidāts teica ko tādu, ko mums būtu vērts pārdomāt. Viņš teica, ka šie izcelības centri nav uh, saistīti ar vienu noteiktu vietu, ka tie var būt arī starptautiski. Bet eh, no reģionālas politikas viedokļa mēs uh, cenšamies izmantot citu pieeju, mēs cenšamies noturēt uh, šos centrus vienu reģionu ietvaros. Un mums ir, ir jānāk klajā pavisam skaidru politiku bet vienlaiks arī jāpraugās uz to, kā sasaistās šīs te, eh, šie te ekscelences centri, kuri ir reģionāli. Un nevajadzētu aizmirst arī par um, inovāciju elementu. Pamattehnoloģijas un pētniecība iegūst daudz mazāk no centralizētas centralizētas ekonomiskās pieejas politikas. Un ir daudz labāk, ka mm, mēs ļaujam šiem cilvēkiem reģionos arī iesaistīties, bet, diemžēl, šobrīd procedūra dod vairāk iespēju decentralizētam modelim, iekļaujot arī reģionālu politiku. Uh, pieeju. Tāpēc es gribētu atbalstīt Van Nīsaroju kungu teikto, ka mums būtu e, jādiskutē par šo jautājumu, bet kas attiec uz abiem pilāriem - pētniecības pamatprogrammu un pētniecību un uh, inovācijas reģionā. Noteikti abas divas ir lieliskas idejas, un es domāju, ka mums ļoti svarīgi eh, no politiskā viedokļa ir sasaistīt abus šos aspektus. Paldies! Paldies. Neredzu, kā vēl kāds vēlētos izteikties. Tādā gadījumā, Lambert, ja tu vēlēs, lūdzu. Jā, liels paldies. Es no sirds priecājos, ka mums būs šāds diskusijas. Es domāju, ka mums noteikti tajās ir jāiesaistās. Es noteikti iesniegšu jums savu ziņojumu projektu. Bet, protams, ka punkti, kurus kolēģi pieminēja, ir diskusija pamatā. Protams, ka tas ir ieviešanas ziņojums, jo um, ietvarts ir, ir izveidots, uh, noteikumi arī ir skaidri. Ir jautājums, uz kuru ir jāatbild, proti, vai tas mums uh, sniedz nepieciešamo progresu ekonomisko, sociālo, ekoloģisko. Tātad tas ir pilnīgs debats Bet varbūt, no, varbūt ka no politiskā viedokļa mums ir dažādi uzskati, bet es domāju, ka tomēr mums ir jādomā par visiem šiem aspektiem. Un es priecājos par iespēju diskutēt par to. Redzēsim, kas notiks ITRI komitejā. Mēs tikai šobrīd esam sākuši viedokļu apmaiņu par pašu saturu. Tātad tas notiks nākamajā nedēļā. Nākamnedēļ mēs sāksim sarunas, un es noteikti informēšu ēnu referents, jo. Mm, Man tas ir pirmais gadījums, kad mēs strādājam šādu kopā ar divām komitejām, diviem divu komiteju ānu referentiem, kas tiek iesaistīti. Mums noteikti būs visaptvarošs debats 18. marta sanāksmē šajā komitejā. Bet es gribētu teikt vienu lietu. Es domāju, ka mēs varam investīt, investēt uh, zinātnē pētniecībā ļoti daudz. Ja mēs ne, nesavietu, nesavienojam to ar uh, zināšanām, nepieņemam tādu kā bottom-up pieeju, nu, nedomājam par inovāciju procesu un nedomājam par šo pieredzi, ko mēs varam izmantot gan teritoriālo dimensiju, gan citus aspektus, tad mēs zaudējam ļoti daudz no šīm investīcijām. Es domāju, ka tās ir lieliskas diskusijas, tās ir vietā un organizēsim tās kopā ar abām komitejām. Es noteikti nosūtīšu jums informāciju. Jā, varbūt um, vasarā mēs uzzināsim, vai mums bija taisnība iesaistot itri kolēģus tik dziļi šajās diskusijās. Paldies! Paldies! Lambert, tu noteikti arī esi tāds kā draudzības vēstnesis. Vairāk komentāru nav, mūsu darba kārtībā nav citu punktu, un es gribētu teikt, ka ar koordinātoru piekrišanu mēs atrisināsim koordinātoru jautājumu rakstiski, tātad sanāksmes nebūs. Kas attiec uz punktu dažādi, man nav nekas sakāms, ja nu vienīgi kāds no jums vēlas ko piebilst. Ja ne, tad informēsim, ka nākamā sanāksme notiks 22. februārī, pulksten 15. pēcpusdienā. Tā būs pusdienas sanāksme. Paldies jums visiem!